Bīni, e, eh, bonžur. Lieliski saka priekšādātājs. Sāksim atkal darbu. Mūsu vidū sveic Logbīlers kundze, kas ir līdz priekšsēdētāja šajā sanāksmē. Jo, kā jūs zinat, tad šo sanāksmi noturam kopā ar attīstības komiteju un cilvēktiesību komiteju. Tātad Kretū kundze un Lokbīlers kundze abas ir šeit, viņas ir mans līdz priekšādātājs. Un ieradies arī, um, jā, ieradušies arī jūs, atgodātie deputāti. Un kā katru gadu vēlamies iepazīties ar Saharovas balvas kandidātiem. Jau no 88. gada Eiropas parlaments šādu balvu piešķir. Un piešķir to cilvēkiem, kas ar savu rīcību aizstāvējuši cilvēktiesības un devuši šai procesā lielu ieguldījumu. Nu, tas ir tāds simbolisks, tā ir tāds simbolisks atzinība, ar kuras palīdzību tātad godinām šos cilvēkus. Tas ir veids, kā arī mēs varam apliecināt to, ka šīs vērtības mums tuvas sirdī. Un Eiropā mēs visi ticām tieši, tie, ticam tieši šādu vērtību ievērošanai. Tātad izteiksmes brīvība, domas brīvība, cīņa par cilvēktiesību ievērošanu, par preses brīvību, pret jebkāda veida naida izpausmēm. Un mūsu priekšā šobrīd ir uzdevums, svarīgs uzdevums, izvērtēt šo Sakarau balvas kandidātus un sagatavoties tālākai procedūrai, kas novadīs pie gala lēmumu pieņemšanas priekšādātāja konferencē. Un šis lēmums tiks pieņemts 27. oktobrī. Kā jau jūs to zinājāt? Nu, lūk, tālāk došu vārdu Logbīlers kundzei. Viņi ir cilvēktiesība apakšti, cilvēktiesība apakškomitejas priekšsēdātāji. Un, protams, ka šajā apakškomitejā ir liela nozīme tieši šīs balvas piešķiršanas kontekstā. Un pēc tam secinājumu savukārt izdarīs Kreto kundze. Laga Bīlērs kundze turpina. Paldies priekšādātāji. Nu, lūk, tagad vēlamies parādīt jums prezentāciju par Sakaro balvas kandidātiem un priekšlikuma iekšniešanas termiņš bija 14. septembris. Sekretariāts ir saņēmis piecu kandidātu vārdus. Sekretariāts izskata visus, uzskata visus šos kandidātus par pieļaujamiem, tātad atbilstošiem sakrau balstu pasniegšanas noteikumiem, un savos dokumentos redzēsiet arī īsas biogrāfijas visiem izvirzītajiem cilvēkiem. Un kandidāti ir šādi lūk, Izeldins Abuelieši, kas ir Palestīnas ārsts, un uh, Daughters of Life fonda dividendiem. Mahomets Boazī no Tunisijas, Asmā Mahfus no Eģiptes, Ahmens Alzubārs, Ahmens Alsenusī no Lībijas, Razans Zaituneks no Sīrijas un Ali Farzats arī no Sīrijas. Un visi viņi pārstāv Arābu pavasari. Tālāk Dmitrijs Banderenka, kas ir Baltkrievijas cilvēktiesība aktīvists un žurnālists. Tālāk Boris Pahors, kas ir slovēņu rakstnieks un brīvības cīnītājs. Un San Jose de Partado miera kopiena. Tas ir ciemats Kolumbijā, kas eh, aizstāv miera un taisnīguma vērtības. Lūk, un tagad noskatīsimies prezentāciju par šiem kandidātiem. Tur tiks īsumā izklāstīt viņu sasniegumu dažādos viņa darbības laukos un tiks sniegts arī nedaudz politiskā konteksta. Prezentācijas notiks alfabētiskā kārtībā. Reizēm tur būs viens runājs, varbūt būs arī mm, divi runātā vienlaicīgi, bet tā tad, eh, nu, piecas minūtes par katru kandidātu. Un eh, jāsaka, nu, par arābu pavasaru savukārt tiks dot 5 minūtes katrai politiskai grupai, kas parakstīšās zem šo kandidātu iesniegšanas dokumenta. Tātad nav jau, nebūs jau šī prezentācija labāk, ja jūs izteiksieties ilgāk, tāpēc izskieties lakoniski, īsi. Atsevišķām prezentācijām turklāt ir arī sagatavots video materiāls šajās piecās minūtēs, ja tas iekļaujas, to varēsim arī noskatīties, esam saņēmuši Lūgumu noskaties video no ECR un no goja grupas šāds lūgums ienācis. Vispirms prezentācija mm, nāks no Kamala kunga. Ziedz Kamals, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Paldies, ka devāt mums iespēju likt priekšā mūsu kandidātu izaldīju Nobelaišu. Kāpēc vēlējāmies izvirzīt tieši viņu? Tas tāpēc, ka ņemam vērā pašreizējo situāciju, redzam, kād, kādā strupceļā ir nonākušas sarunas starp Palestīnu un Izrēlu. Un lai arī jūtu līdz daudziem citiem, atbalstu daudzas citas izvirzītās kandidatūras, jūlija beigās bija Ēģiptē, vadīja seminārus par brīvību un tiesiskumu jaunajiem aktīvistiem, un tāpēc ļoti atbalstu viņu šajā arābu pavasarī. Es tomēr tāpat laikā domāju, ārkārtīgi svarīgi nosūtīt ziņu arī šo grūto sarunu laikā lai neskatītos šīm debatēm vienkārši tādā polarizētā veidā, bet, me, bet meklējot tiltus, neveidojot tādu kā pro-Palestīnas vai pro-Izraels nometni, nē. Lūk, ir cilvēks, kas ir spējis pārvarēt šo plaismu starp abām pusēm. Jo, kā teica kāds slavens vīrs, ja vēlties panākt mieru, tad nevajag runāt tikai ar draugiem, vajag runāt arī ar ienaidniekiem. Un es nevaru iedomāties nevienu citu, kas varētu tik labi simboli, būt šo vārdu iemiesojums dzīvē. Viņš ir nodibinājis Daughters for Life fondu. Visu savas medicīniskās karjeras laikā viņš ir strādājis gan Palestīnas slimnīcās, gan ar Izraēlas pacientiem. Viņš tāpat arī strādāja gāzes sektorā, bēgļu nometnē, cīnoties pret vardarbību un kļuva par vienu no cienī, cienījamākajiem pētniekiem šai jomā, izsakoties nereti par mieru procesu tuvajos austrumos. Kas īpaši iedvesmojoši viņa gadījumā ir tas, ka šis ārsts pazaudēja vis, trīs meitas Izraels militārās operācijas laikā gāzes sektorā. Nu, un tad padomājiet, kas, kā tas nākas, ja jūs būtu pazaudējuši kādu savu tuvinieku, vai jūs būtu spējuši saglabāt šo objektivitāti. Dabiskais instinkts būtu ienīst tos, kas jums šos tuviniekus atņēmuši, kur rīcības dēļ tas tā noticis. Man nu saprotiet, cik ārkārtīgi lielā mērā nāks apbrīnot šo cilvēku, kas ir spējis saglabāt objektivitāti. Neskatoties uz to, ka viņš zaudēs visas trīs meitas, viņš tomēr smēlās iedvesmu tālāka miera procesa veicināšanā, nodibināja šo fondu Daughters for Life, ja meitas dzīvībai un e, īpaši pievēršas sieviešu izglītošanai šai reģionā, ne tikai attiecībā uz palestīnas sievietēm, bet arī attiecībā uz Izraels sievietēm, neskatoties to, no kādas kopienas šīs sievietes nāk. Šis cilvēks joprojām turpina iedvesmot uh, eh, iedzīvotājus abās uh, šajās pusēs. Viņš ir uzrakstījis grāmatu Aišel no Teid, kur viņš arī padalās, kur viņš dalās uh, savā dzīves pieredzē. Kāpēc viņi izvirzīja? Tāpēc, ka domāju šajos grotajos laikos, kad redzat, kā virzās uz priekšu debats par Palestīnas kā valsts statusu un redzam, cik polarizēts ir nostājs abās pusēs, cik ļoti sarežģīti sarunu ietvaros nonākt pie kāda un cik bieži katrā sarunu pusē ir kāds, kas saka, lūk, mums vispār nav nav ar ko runāt. Un nav ar ko apmainīties viedokļiem. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi šo plaisu aizpildīt. Ir jāaizpild šis vakums, nedrīkstam ļaut naidam piepildīt šo plaisu starp abām pusēm. Un tāpēc ceru, ka izver, izvirzot doktoru Izeldīnu Abalaišu šai balvai, mēs dodam ziņu gan Izraels, gan Palestīnas iedzīvotājiem un parādam viņiem, ka vēlamies, lai viņi tiek pāri savam naidīgumam un prot mierīgi līdzās pastāvēt. Tālāk nonākam pie kopējām nominācijām Arābu pavasarī ietvaros. Te ir vairāk kolēģi, kas vēlas izteikties. Pirmā no tām būs Seifī kundze. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi! Lai sveiktu drosmi, cieņu un apņēmību arābu tautām, kuras ir cīnījušās gadiem ilgi Un tāpēc mēs vēlamies izcelt eh, arābu pavasāru vairākus eh, dalībniekus. 14. decembrī šogad Strasbūrā notiks Sakaro balvas pasniegšana. 14. decembrī tātad Strasbūrā tiks piešķirta Sakaro balva, tātad vienu gadu pēc tautas sacelšanās arā pasaulē. Ļoti garš ceļš ir noiets gadu laikā. Francija un tās pilsoņu apņemšanās spēks un eh, apņēmība šiem cilvēkiem, tas mūs visus pārsteidza viņu slāpes pēc demokrātijas un brīvības. Un esmu gandarīta par vienprātību starp galvenajām parlamentu politiskajām grupām, lai Arāba pavasars un tā atsevišķi pārstāvji kļūtu par Saharo balsaņēmējiem. Kas viņi ir? Mohameds Boazizi, jauns tunisietis, par kur es runāšu pēc brīža. Asmā Mafus, Eģiptiete, Sīrijas karikatūrists eh, Amits eh, Fats un viņa eh, valsts pārstāvis karikatūrists, kā arī Amits Zubets de, disidents Kadafī režīmam, kurš ir pavadījis cietumā eh, turpat vai 30 gadus. Bet neviena partija, neviena organizācija, neviens līderis eh, nenorādīja ceļu, pa kādu iet, lai gāstu režīmu. Šeit ir runa par kustību, kur ik viens eh, sniedz savu ārtavu, lai varētu nonākt pie mērķa ar savām iespējām. Arā pavasars Eh, bija laiks, eh, kas, eh, kad šis reģions sāka izkļūt no nekostīguma gan Tripolē, gan Kairā, gan Tunisā. Tauta apliecināja, ka tā vairs neizjūt bailes un ka tā nevēlas akli pat, paklausīt autoritārai varai. Dārgie kolēģi! E, tikai viens, e, bija tikai viens e, katalizējošs elements, tas bija Mohameds Bazazī, kura solis pamudināja tūkstošiem cilvēku sacelties arā pasaulē. Un es, viņš ir kā simbols šai kustībai. Boazīzī bija E, bezdarbnieks, diplomēts bezdarbnieks, e, kurš nodar, pelnīja naudu ar augļu dārzeņu pārdošanu. Viņam tika aizliegts, e, tika liekts turpināt šo nodarbi. Viņš pieprasīja tikšanos ar pilsētas mēru, tā tika atteikta, rezultātā viņš paši aizdedzinājās. Un kopš tā laika pārmaiņu veipuši par arā pasauli Eiropai ir jāņem vērā šī kustība, kas vieš lielas cerības, un ir jādomā par taisnīgāku bagātību sadalījumu. Informāciju, ko mēs esam saņēmuši no Bahreinas, Sīrijas, Jemenas, man liek domāt, ka ir jāturpina turpināt atbalstīt ar visiem spēkiem šie pilsoņi, kur cīnās. Sakaro balvas piešķiršana arā pavasara dalībniekiem būtu arī atzinība tām ciešanām, ko šīs tautas ir izjutušas, un apliecinātu mūsu cieņu tiem, kas e, bez šaupīšanās atdeva dzīvi, lai varētu iestāties pārmaiņas. Mēs e, redzam, ka centieni pēc brīvības, cilvēktiesībām un demokrātijas e, izskan no mūsu dien, vidusjūras dienvidu kaimiņu pušas, un mēs aicinām atbalstīt šīs tautas, sūtīt mūsu atbalsta vēstījumus un e, izvirzīt šos arābu pavasara dalībniekus. Paldies, paldies, Saifī kundze! Nākošais runātais Veronika Keizere arī par arābu pavasaru. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un atļaujiet runāt par eh, arābu pavasaru un uh, izaldina abulaišu, es gribētu īpaši izcelt. Tas uh, atbilst Saharov balvas garam. Mēs gribējām uzsvērt uh, to, ka no nu, šāda politiskā plaisa var tikt pavē, pārvarēta. Runāt par zildeni jāsaka, ka uh, gāzes sektorā um, satiku. Um, un um, pēc tam viņi ieradās Briselē un um, notika tikšanās šeit parlamentā, un tā bija viena no aizkustinošākajām uh, tikšanās reizēm ar uh, Izaldinu Abelīšu. Nu, nav tādas pirmās balvas, bet nu, katrā gadījumā tā ir nominācija, kas ir uh, ļoti ievērojama uh, un uh, ir bijuši arī daudz godinājumi arī ASV. Un vēl, tagad vēl uh, mana grupa gribēja kādu citu tādu ļoti izteiktu cīnītāju izcelt. Viņš cīnās par demokrātiju. Un jāsaka, tie visi, kas cīnās un cīnījās par demokrātiju un arābu pavasara ietvaros, par to jau tika runāts. Nu, būtībā tas ir simbols ir um, cilvēki nominēti un tie ir drosmīgi cilvēki kā Izaldīna un tāpat kā visi citi pārējie. Bet tas ir simbols uh, šim arābu revolūcijas uh, procesam. Un sakot, jā, viņi, na, daudz kārt tika teikt, jā, viņi it kā nav um, veidot demokrātiju, bet nē, tā tas nav, viņi tieši var strādāt pie demokrātijas un attīstīt. Un mēs izvirzam Sīrijas. Uh, Viena pilsona Sīrija, tik Razan Zaitunē, kas tagad ir um, ārpus valsts, un um, gluži vienkārši arī tādēļ, ka Sīrijā vēl nav sasniegta brīvība, un situācija ir neciešama. Razan Zaitunē ne, ne cīnās kopš vakardienas, bet. Um, desmit gadus no 34 uh, saviem dzīves gadiem uh, šī cīņa jau ir notikusi, viņš ir izveidojis uh, cilvēktiesību aizstāvības uh, organizāciju kopā ar Almalē Sīrijā, un tagad viņš ir um, trimdā. Um, ir ģimenes locekļi arestēti šai sievietei, bet viņa nepadodas un cīnās tālāk arī. Viņas vīrs ir uh, apcietināts. Un tas ir simbols šiem jauniem sīriešiem, kas nepadodas nekādam spiedienam, pat tik spied, nu, izteiktam spiedienam, kā vērstam pret ģimenes līdzekļiem. Un vēl viens uh, sīrietis, kas um, zīmē kar karikatūras, viņam salauza rokas, uh, tāpat kā Pinočets uh, sa lika salauzt rokas uh, ģitāras um, spēlētājiem. Un um, Sīrijas uh, režīms uh, ir izturējies šausmīgi nežēlīgi un, un spīdzinoši. Ēģipte, Tunisija, Lībija, viss uh, arābu pavasars ir uh, godināts, un mēs ceram, ka Jemena un Bahreina, kuras nevarējām iekļaut, uh, jo tas nav tajā pašā geogrāfiskajā asī, ka būs nākotnē iespējama cita atzinība un ka mēs nākotnē viņus arī neaizmirsīsim. Thank you, Madam Kaiser. Kaisers kundze, paldies. Un nākoši. Mums ir vienmēr divi runātāji no tās pašas politiskās grupas. Jūs esat sadalījuši laiku tagad vaigas kungs. Paldies. Priekšsēdētāji. Upīnā Priekšlikums eh, piešķirt eh, Saharo balvu piecām personībām, kas ir ļoti nozīmīgs arābu pavasarim, tas ir simbols. Mēs eh, noliecam galvu šo arābu pavasara dalībnieku priekšā, noliecam galvu studentu priekšā, vadītāju priekšā un visu cilvēku priekšā. Šādi mēs dodam arī simbolu tam, ka esam kaimiņi. Mēs redzam, ka nu, nav tā, ka arābi iedzīvotāji nebūtu atklāti demokrātiskai attīstībai. Nozīmīgi ir tas, ka jāsaglabā stabilitāte reģionā. Par to pagātnē pārāk daudz rūpējās. Mums eh, jāatzīst, ka mēs neesam sapratuši arābu pasauli, bet tagad mums eh, ir mācība, mēs redzam, ka ir tāda ļoti izteikta kustība, kas iestājas par individuālām un kolektīvām tiesībām, par eh, sieviešu tiesībām šīs personas ir gatavs visu upurēt, ieskaitot arī um, dzīvību, pašu dzīvību. Arābu pavasars uh, vēlas mierīgu, mierpilnu un uh, labu uh, kaimiņu attiecību veidošanu ar mums. Paldies! Tagad šāks kundze. Paldies, priekšsādātāji. Var tikai atkārtot iepriekš runājušā kolēģa vārdus. Arābu pavasara uh, konteksta aizvirdīto vidū gribu īpaši uzsvērt asmu Asma Mahfuz, viņa ir īpaši lielisks simbols. Man ir bijis tas gods viņu vairāk kārt satikt Eģiptē pēdējo mēnešu laikā, kad tikāmies ar cilvēktiesību aktīvistiem. Tāpat arī piedarbīties, padalīties pieredzē par kampaņām un parlamentārām darbiem. Viņa ir jauna studenta, viņa ir 26 gadi. Viņa bija tā, kas sāka lietot sociālos plašsaziņas līdzekļus YouTube un Recorded lai ierakst, un viņi, var sakot, tur parādīja dažādus video klipus par to, kas norisinās valstī. Tur viņi arī uzrunāja līdz cilvēkus, izsakoties par brīvību, par tiesiskumu un aicināja cilvēkus viņai pievienoties. Viņi īpaši aicināja arī sievietes darboties aktīvi kopā ar neskaitādiem citiem individiem, kas eh, apspiežot savus bailes, pievienojās viņai 25. janvārī eh, uz eh, mītiņu. Šī jaunā sieviete pārstāv jaunās, e, jaunu, eģi, jaunu paudzi Eģiptē, un tā dod cerības Eģiptes jaunai nākotnē, bet tāda aktivista kā viņa, kas izsakās, kas kritiski izsakās par daudziem procesiem, tādu ir daudz, un visi kopā viņi būs tie, kas noteiks Eģiptes nākotni. Viņiem tas nebūs viegli, bet mums ir vajadzīga šo, šī jaunā līderu paudze viņas spēja izteikties un vēlme runāt nav radījis viņai tikai draugus, ne, viņa saņems arī ļoti daudz kritikas Un, un um, nopietnākā, nopietnākais pārmetums bija tas, ka viņu nopratināja militāro spēku ārkārtas padomu, kas šobrīd ir pie Eģiptes uh, varas grožiem. Viņi tika atbrīvot un viņi turpina cīnīties uh, pret pilso, pilsoņu tiesāšanu militārajās kara, militārajos kara tribunālos. Šī sieviete pārstāv jauno nākamo paudze Eģiptē kam jācīnās pret bailēm un jāuzstāj uz līdztiesību un pašnoteikšanos. Sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošana ir daļa no viņas rīcības. Un tas, ir, tas viņai ir bijis ārkārtīgi svarīgi, jo viņa runā tieši par izteiksmes brīvību, par domas brīvību. Viņai ir svarīgs fil, simbols šai valstī citu kandidātu starpā eh, lūk, šajā ārā pavasara kontekstā, un tāpēc no sirds atbalstu šo kandidātu, kas, eh, kas, kuras nozīmē ir pāri grupām, pāri robežām. Paldies, saka priekšsēdētāji. Len Flotre. Helēna Flotre tālāk. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām nav pārsteigums, ka, darbie kolēģi, mēs vēlamies izcelt arābu pavasarā revolucionārus, lai domas un apziņas brīvības balvu piešķirto aizstāvjiem un darbiem. Un šeit mēs kolektīvām darbam kas ir atbrīvošanas, eh, atbrīvošanas darbs. Pie, šeit mēs ieceļam dalībniekus, un es domāju, jau pats vārds atbrīvošana, apziņas brīvība, jēdziens šis ir devis lielisku eh, enerģiju kas ir eh, izplatījusies no valsts uz valsti, un šis vilnis iet tālāk. Mēs domājam šeit gan par sociālajiem tīkliem, bet es gribētu pasvītrot arī to faktu, ka tad, kad tādas apspiešanas, kādas notiek Sīrijā, notiek aizslēgtām durvīm, mēģinot ieslodzīt, aizskavēt jebkuru e, saziņu uz ārpusi, tad e, darbības, kas notiek, kā tas bija ar tīmekļa vietni, kuru aktivizēja Razanas atunē Sīrijā, lai sniegtu precīzākas informācijas un doku, eh, dokumentus par personām, kas ir aizturēts, ieslodzīts Tas ir ārkārtīgi būtiski un vērst uzmanību uz saziņu informāciju, informācijas apriti kā atbrīvošanas cenējspēku. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski, un Sakarova balva e, tā nav piemiņas balva, tā nav kāda uh, vainaga nolikšana vai atziniet Bet ar Sakaro balvu mēs gribam atbalstīt tos cilvēku tiesību cīnītājus, kas turpina savu cīņu Sīrijā un citur, riskējot ar savu dzīvību, turpina cīnīties pret apspiešanu, lai starptautiskā sabiedrība apzinātos viņu centienus. Lūk, ar to es gribu teikt, ka revolūcija eh, vēl aizvien turpina eh, stāstīt eh, pasaulē savus notikumus, un, dārgie kolēģi, mums ir jāmēģina būt šo centienu augstumos. Un, manuprāt, piešķirts Arāba pavasara revolucionāriem Sahrovu balvu nozīmē atzīt to cieņu, ko viņi ir pelnījuši, un arī viņiem likt, dot iespēju apzināties to, kā viņi var turpināt virzīties pa demokrātijas ceļu, to es gribētu īpaši pasvītrot, jo var dažkārt parādīties nepareizi veci refleksi, kad mūsu iepriekš jau izstrādātie refleksi gūtu pārsvaru. Un es domāju, ka viņi ir pelnījuši uzklausīšanu šo uzticību un e, Sakrova balva Arābu pavasāra revolucionāriem nozīmē viņiem pateikt paldies. Un pēdējā prezentācija ir Brantner, no Brantners kundzes puses. Yes, uh, thank you, uh, madam. Paldies, priekšādātāji. Daudz, kas jau tika pateikts, daudz, kas pareizi tika pateikts attiecībā ar šo kopējo pieeju, kas vienlaicīgi ir pagodinājums, atzinība un tāpat laikā arī mudinājums turpināt šo darbu. Tik daudzi Arābavas ietvaros ir bijuši drosmīgi un cīnījušies par runas brīvību, par cilvēktiesībām, par visu šo valstu pilsoņu cilvēktiesībām. Un svarīgi atcerēties to, ka process nebūtu vēl noslēdzies. Neviena no šīm valsts nav ceļa galā, un mēs nevaram teikt, lūk, nu, visi, visi tagad var iet mājās, viss ir kārtībā. Nē, situācija joprojām ir sarežģīta, īpaši Sīrijā, bet arī citās valstīs. Un tāpēc es domāju, ka šī balva ir jāpiešķir kā atbalsta vēsts un zīme visiem tiem spēkiem, um, un kā biedinājums visiem tiem spēkiem, kas joprojām pratojas arābu pavasarim. Un no Eiropas puses, man no dalību valstu puses, man vienmēr mazliet pietu, pietrūkusi kritika attiecībā uz noteik, not, notiekošo. Uh, Vajadzīgs spēcīgs atbalsts pluralitātei, domu brīvībai, jauniešiem un jāsūta signāls šiem jauniešiem, jāsaka, ka, lūk, mēs jums ticam joprojām, un tikai te šīs valsts varēs atgriezties pie stabilitātes. Paldies, saka priekšsādātāji. Esam uzklausījuši visas prezentācijas, kas attiecās uz arābu pavasara kopējām nominācijām. Un tagad nonākam pie nākamā Tas ir Dmitrija Bandarenka, došu vārdu Migaiska kungam, šķiet jūs vēlties parādīt īstu prezentāciju video, vai ne tā? Migaiska kungs, lūdzu jums vārds. E, dzień dobry, witam, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Labdien, dāmas un kungi. Man ir uh, liels gods prezentēt Dmitriju Bandarenko, Tas ir Baltkrievijas opozicionārs, pat labam apcietinājumā. Viņam piesprieda divus gadus ieslodzījumu. Šeit jūs redzat demonstrāciju pēc 19. decembra 2010. gadā. Pēc prezidenta vēlēšanām daudz simti cilvēki tika Baltkrievijā apcietināti. <clears throat> visi pret kandidāti pret Lukašenko vienkārši tika apcietināti un visi opozicionāri tika apcietināti. Un citu starp Dmitrijs Bandarenko. Viņš bija vēlēšanu centra vadītājs vienam no opozicionālais kandidātiem. Situācija ir dramatiska Bandarenko kungadījumā. Apcietinājumā viņa tika izdarīta operācija kas skāra mugurkaulu, bet tam nebija nekāda rehabilitācijas mm, iespēja, un pēc tam viņi nosūtīja vienkārši uz uh, kādu nometni. Viņa sieva pir, pie šie, šīs ēkas um, demonstrēja, viņa sēdošu demonstrācijas arī koja, bet situācija nemainījās. Uh, Mēs cīnāmies praktiski par cilvēku veselību vai pat um, dzīvību. Šī nominācija un šī uh, balva var cilvēkam glābt dzīvību. Šeit runa ir ne tikai par signālu, ka Eiropas uh, parlaments uh, sūtītu signālam, tas praktiski ir no nu, pēdējais klasiskais uh, diktators Lukašenko, kas ir Eiropā. Viņš apkaro opozīciju, nogalina cilvēkus, Tas ir cilvēks, kas necieš eh, nekādu brīvību. Mums ir jāparāda, ka šādu situāciju es kaimiņos neakceptēsim. Baltkrievi ir mūsu kaimiņu valsts. Ja nereaģēsim, tad tā būs nu, tiešām tāda plamāža. Mm, Un savukārt eh, Lukašenko eh, dara ar veselu tautu to, ko grib. Bandarenko kungs vairākus gadus ir bijis opozīcijā. Viņš ir eh, izveidojis portālu Harta 77 pirms prezidenta vēlēšanām. Šī portāla webmasters vienkārši pazuda un nav skaidrs, kas notika ar šo cilvēku. Mm, Bandarenko sieva, proti Olga Bandarenko kundze, ir iesaistījusies eh, kustībā, kas um, apvieno aizturēto opozīcijas politiķu um, ģimenes un arī viņa meita ir aktīva politiskajā darbībā. Praktiski visa Baltkrievija mēģina cīnīties par apcietināto uh, atbrīvošanu. Tas ir mērķis visai opozīcijai. Ko mēs varam darīt Bandarenko uh, labā? Uh, un mm, viss brīvības kustības eh, labā, jo viņš ir tā kā simbols šī brīvības kustībai un ciešanām. Mums jāatbalsta viņu visos iespējamos veidos. Domāju, ka ja viņš saņemtu uh, eh, Saharo balvu, tas būtu tāds ļoti spēcīgs signāls. Un um, tās būtu divas dimensijas. Nu, no vienas puses pilnīgi skaidra konkrēta palīdzība Bandarenko kungam. Nu, mēs cīnāmies praktiski par viņa dzīvi Un arī tāds ļoti skaidrs signāls, kādas vērtības mēs atbalstam. Un mēs gribam, lai mūsu tiesības visā pasaulē būtu pārstāvēts. Mēs negribam akceptēt, kā diktatori var visu, ko grib darīt ar viņu tautām. Mēs gribam parādīt, ka Baltkrievija atbalsta Eiropas tiesības. Un noslēgumā, kas glābj vienu dzīvību, glābj visu pasauli. Un šeit mums ir iespēja glābt šo dzīvību. Vienlaikus varam glābt arī mūsu cieņu un sajūtu, ka esam rīkojušies krietni, ka mūsu darbība ir bijusi tāda, ka mēs varam ne tikai politiskos, bet arī humānos mērķus, humanitāros mērķus atbalstīt. Paldies Migaiska kungam, tālāk cvērkungam vārds. Thank you very much. Lielas paldies, gudātie priekšsādātāji godātie kolēģi. Saka Zvērkungs, priecās, ka var likt jums priekšā vienu no šiem kandidātiem uz Saharovu balvu. Un gribu runāt par Boris Pahoru. Pahoru kungs ir kandidatūra, ko atbalsta 52 deputāti no 17 dalību valstīm. Viņi atbalstīja šo kandidatūru parakstot attiecīgo dokumentu. Tostarp arī deviņu delegāciju vadu, vadītāji. Tas padara Pahorkungu par ļoti spēcīgu kandidātu uz šī gada Saharova balvu. Boris Pahors ir rakstnieks. Viņš ir brīvības cīnītājs par domas brīvību, ir pretinieks totalitāriem režīmiem, cilvēktiesību aktīvists pamatiesību aizstāvētājs, minoritāšu tiesību aizstāvētājs un valodu aizstāvētājs. Viņš ir godīgs vīrs ar augstu, augstu morālu, stā, ar morālu stāju. Viņš ir dzimis 1913. gadā. Viņam ir gan Slovenijas, gan Itālijas pilsonība. Viņš pārstāv šo mentoru dzīvo Triestē un aizstāv slovēņu minoritāti. Mm. Viņš ir viens no, tiek uzskatīts par vienu no ies, ietekmīgākajiem slovēņu rakstniekiem. Viņš ir saņēmis daudzas prestižas balvas literatūrā un arī par viņu ieguldījumu humanitātes veicināšanā. Šīs grāmatas, tās tostarp ir arī tikuši tulkots franču valodā. Viņš saņēmis arī Austrijas valdības pirmā šķiras goda krustu par nopelniem zinātnē un mākslā. 2008. gadā viņš tika izvirdīts Nobela prēmijai literatūrā. Pahors ir izdzīvojis pēc ieslodzījuma koncentrācijas nometnē un vienmēr ir bijis nelokāms fašistiskā režīma pretinieks. Koncentrācijas nometnē gūtā pieredze kļuva par galveno ierosmi savot viņu darbiem. Nereti viņa darbi tiek salīdzināta ar um, ar slaviem rakstniekiem, un viņa darbos atspoguļojas traģiski notikumi 20. gadsimtā. Viņš ir pretojies arī komunistiskiem režīmam Dienvidslāvijā. Viņš dibināja žurnālu Zaļīvu kopā ar citiem. Uh, Šai, šis, šajā žurnālā viņš aizstāvēja tradicionālu demokrātisko plurālismu. Sla, Francijas vēstniecība Slovenijā eh, ir teikusi, lūk, kādus vārdus, lūk, šis vīrs ir drosmīgs, un viņš ir pretinieks jebkuram totalitārismu režīnam, režīmam, un tāpēc viņš ir humanists. Tāpat Francijas vēstnieks teica, ka šīs grāmatas, kas tikušas tulkots franču valodā, būs ļoti svarīgā, būs joprojām un vienmēr viena no svarīgākajām vēst, rakstiskajām liecībām par notikumiem otrā pasaules kara laikā. Šis vīrs ir pelnījis Saharo balvu. Visi, protams, ir lieliski kandidāti, visi ir devuši lielisku ieguldījumu. Slovenijas delegācijas pārstāvi Pēters kungs, Cizels kundze un citi ir priecīgi, ka, viņ, ka šis cilvēks ir viņu tā, tā, tautietis. Paldies par uzmanību, paldies Zvēra kungam. Un tagad Klūtas kungs. Jā, danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšstādājs kundze. Marija Kristīna Beržjā, man kolēģi nevar būt šeit šodien. Tādēļ uh, es prezentāšu mans, mans frakcijas priekšlikumu Saharova balvai 2011. gadā. Saharova balva atbalsta un godina cilvēks, kas um, mm, iestājas par universālām cilvēktiesībām. Līdz šim apbalvotie uh, ļoti cienīgi nes šo balvu. Cīņa par cilvēktiesībām ir ilga, prasa daudz pūliņu, un šī balva vienmēr mm, nāk par labu Uh, cīnītājiem. Mēs um, šogad nominējam projektu no Kolumbijas. Un, lai jūs labāk varētu uh, saprast, par ko iet runa, tūlīt parādīšu pāris attēlus. Un uh, sākumā atbildēšu uz jautājumu, kādēļ miera projekts Kolumbijā. Kolumbija ir viena no lielākajām Dienvidu Amerikas valstīm, bet arī uh, viena no vietām, kur praktiski notiek um, traģēdijas. 60 gadus uh, jau noteikti konflikts, kas ir ļoti līdzīgs pilsoņu karam, krīt civiliedzīvotāji. Starptautiskās humanās palīdzības sniedzēji pieprasa operācijas un militāro darbību veikt tikai pret militāru personām. Bet um, galvenie, kas cieši, ir civili iedzīvotāji. It īpaši um, vietējie iedzīvotāji un um, vietējie mazie darbinieki. Te, um, 38 cilvēki trīs gados ir pazuduši, un um, šie skaitļi ir tādi paši kā Čile un Argentīnai. 3 miljoni iekšējo bēgļu šajā valstī ir, un viss cilvēki, kas vienkārši ir saskars ar šo, um, šo konfliktu. Tā ir kopiena, kurā uh, pilsoņi. Um, tie cilvēki, kas mēdz dzīvot mierā un kas nevēlas um, tikt iesaistīt bruņotos konfliktos, tie ir vienkārši lauksaimnieki, kas uh, dzīvo robežajonā ar Panamu. Un uh, tie, kas vēlas uh, ievest ieročus vai izvest narkotikas, viņi praktiski caur šo lauksaimnieku teritorijām. Uh, um, dodas veikt savus ļaunos darbus, un valsts šos lauksaimniekus neaizsargā. Mm, Citi lauksaimnieki Kolumbijā nolēma, ka uh, pārtrā, um, noraidīt jebkuru konflikt, kontaktu ar bruņotajām grupām. ne eh, gerilija grupām, ne eh, militāristiem netiek eh, sniegts nekāds atbalsts. Un neskatoties uz to, šī ciema 1300 iedzīvotāji saskarās ar situāciju, ka pēdējo gadu laikā apmēram 180 cilvēki ir gājuši bojā. Pieminot uh, bojā gājušos un arī uh, tos, kas cīnās, tas ļoti nozīmīgi. Viņi saka, mūsu sirds. Uh, puks dzīvībai, ne nāvei. Tādēļ mēs prasam taisnīgumu, ne eh, nāvi. Katra cilvēka dzīvība ir nozīmīgāka nekā konflikti, un tādēļ mūsu kopiena ir izlēmusi tā eh, strādāt. Nāves draudi ir burtiski ikdiena. Šie cilvēki cīnās par izdzīvošanu. Viņi cenšas izglītoties, eh, paplašināt zināšanas un vērtības nodot tālāk bērniem. Viņi iesaistās fair trade projektos ar ES, un uh, šis reģions ir paraugs drosmei un arī mm, cīņai, un tādēļ San Jose lauksaimniekus uh, vēlamies izvirzīt. Kolumbijā cīņas turpinās, bet uh, starptautiskie centieni uh, tomēr tiek ievēroti. Uh, 2005. gadā San Jose mm, bija uh, slaktiņš, tiesā tika notiesāti e, ļaunam nodarītāji un prokuratūra izmeklē vēl citus gadījumus. Mūsuprāt, šāda balva nepieciešama e, kā atzinība no ārzemes un signāls, ka vardarbība jāpārtrauc. Pat laban paramilitārie spēki ir pat piecās vietās apmetušies šajā teritorijā un pateicoties uh, Amnesty International uh, atbalstam šie uh, Kolumbijas cilvēki. Uh, Būs Briselē, viņi pateiksies par nominēšanu Saharau balvai, viņiem varēs arī uzdot jautājumus. Bet tagad paldies par jūsu uzmanību, labprāt atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem. Uči. Paldies, Klūts kungam. Now very, uh... Un mēs uh, esam uzklausījuši tagad. Uh, ļoti iespaidīgas prezentācijas, es domāju, tās eh, visvilīlisks un personības ir izcils. Tagad es gribētu atkal eh, pievērsties eh, priekšsēdētājiem, Kritukons pārstāv attīstības komiteju īsai viedokļu apmaiņai. Paldies! Mums ir atlikusi vēl pusstunda diskusijai tiem, kur vēlētos izteikties. Pirms mēs noslēdzam šīs debates, vai kāds gribētu izteikties? So we... Tādā gadījumā. Ja debašu nav, tad mēs. Tad uh, gribētu pateikties. Uh, E, visiem, kur uzstājās aizstāvot savus izvirzītos kandidātus. Visi, protams, kandidāti ir ļoti labi, taču mums ir jāizvēlas kandidāts ar visplašāko konsensu. Un mēs, protams, varētu dienām un mēnešiem runāt par brīvības cīnītājiem pasaulē, par runas brīvības, domas brīvības, apziņas brīvības cīnītājiem. Bet neatkarīgi no tā, kāds ir atlases process, es esmu pārliecināts, ka uzvarētājs iemiesos sevi e, vislabāko kandidātu Sakrobāvas saņemšanai. Jūs zināt, ka puspiecos mēs tiksimies ar īpašu viesi UNICEF ģenerāldirektoru Bet pirms mēs noslēdzam šo sanāksmi par sakrobālu, es gribu atkār, eh, norādīt eh, procedūras eh, termiņus. Norādošais balsojums notiks 20. oktobrī no rīta slēgtā sēdē priekšsēdētāja konference balsos par uzvarētāju ceturtdien 27. oktobrī Strasbūrā uzvarētāji tiks uzaicināti uz viedokļu apmaiņu apfedēvedrot eh, kopīgo sanāksmi 12. Eh, decembrī Strasbūrā. Un piešķiršanas ceremonija notiks 14. Eh, decembrī Strasbūrā pulksten 12. un, kā parasti, parlamenta sekretariāts nodrošinās maksimālu publicitāti šim notikumam. Uh, Eh, Strasbūrā, ne tikai parlamentā, bet arī pilsētā. Paldies visiem un tiksimies pēc pusstundas viedokļu apmaiņai ar UNICEF izpildirektoru. Salam, salam.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

Um, think, uh, have... Šķiet, priekšsēdētāji saka, šķiet mums darbs jāatsāk lieliski un ārkārtīgi priecājos šeit mūsu vidū sveikt UNICEF izpildu direktoru Antoniju Leiku. Mums ir iespēja apmainīties ar viņu ar viedokļiem. Ir klāt arī attīstības komiteja un cilvēktiesību apakškomiteja. Lūdzu. Nu, šķiet, ka man nevajag jūs īpaši iepazīstināt šeit ar Antoniju laiku. Viņš ir plaši pazīstams. Viņš tās garās karjeras laikā ir sastrādājies ar dažādiem pasaules līderiem. strādājis pie ārpolitikas jautājumiem kopā ar Obamas kungu savā laikā. Viņš ir bijis arī konsultants nacionālās drošības jautājumos Bilam Klintonam. Karjeras gaitā viņš tāpat ir um, risinājis daudzas ļoti sarežģītas situācijas, ir tīpaši lielākoties saistībā ar humanajām krīzēm attīstības valstīs. Viņa saiknes ar UNICEF aizsākās jau ļoti sen. Uh, šī iecelšana izpildu direktora amatā notika jau pagājušā e, šī gada maijā. Pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, e, nu, šeit vienkārši iepazīstināšos nedaudz ar tēmu, tā tad e, mazākumu mazākum minoritāšu tiesība aizstāvība ir nonākusi uh, Eiropas Savienības kompetencijā. Tas ir kaut kas tāds, kas mums jāizstāv gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Esam apņēmušies veicināt un aizsargāt bērnu tiesības. Un e, tā, tāpēc, ka tās ir daļa no kopējās e, ārējās rīcības šobrīd. Te vēlos minēt arī cilvēku tos tiesības un drošības aspekts. Ja runājam par drošības aspektiem, tad jāsaka, te par bērnu tiesībām runājot, bērni no drošības problēmām cieš visvairāk. Bērni nereti ir konfliktu zonās, viņi tiek noalgot kā mazgadīgie karēji, viņi tāpat tiek izvaroti, pakļauti vardarbībām. Nu, nu, katra militārā grupa uzskata par savu pienākumu nodarīt bērniem pāri, netiek nodrošināta bērniem aizsardzība, šādās kara situācijās un konflikta situācijās. Un tāpēc, uh, Laika kungs, vēlamies dzirdēt jūsu viedokli šobrīd par situāciju. Un jūs mums varētu pastāstīt, kā UNICEF tad varētu šāda veida jautājumus risināt. Mums gluži nav, mums nav īpaši daudz deputātu šeit zālē. Cerams, ka vairāk vēl laika gaitā e, mums pievienosies. Bet tomēr man jāsaka, lai kungs, e, nu, ka ar nepacietību gaidām jūsu uzrunu. Paldies, Albertīnī kungs, Kretū kundze, Lokbīlērs kundze. Centīšos tomēr izteikties salīdzinoši īsi, lai gan sakāmā man ir ļoti daudz. Iesākumā gribētu uzsvērt, cik lielu vērti UNICEF piešķir mūsu partnerībai ar Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu esmu bijis klāt un jūties iespēdots vairākos sanāksmēs vakar ar komisāriem Georgievs kundzi un Piebalga kungu. Gribu uzsvērt, ka viņu darbs ir un tas darbs, ko veic Eiropas Savienība kopumā pie attīstības un humānās e, rīcības jautājumiem, ir ārkārtīgi svarīgs visos globālajos centienos. Un jāsaka, šī loma arvien vairāk pieaug un tāpēc ar priec, prieku gaidīju arī šo sanāksmu ar jums. Mūsu partnerību vada Bērnu tiesību aizsardzības konvencija. To joprojām tālāk stiprina Lisabonas līgumus, un tāpat to stiprina arī eh, Eiropas parlamenta izveidotā bērnu alianse, kuras ietvaros bērni tiek likti visu Eiropas parlamentu politiku pašā centrā. Mēs to ļoti atzinīgi vērtējam. Eiropas parlaments un UNICEF ir ar kopīgu vīziju. Vēlamies glābt pasaulē riskam vairāk pakļautāko bērnu dzīvības un padarīt viņu dzīvi labāku. Tāpat arī esam kopīgi apņēmušies panākt rezultāts, jo gal galā tieši rezultāti ir tie, kas ir svarīgi, ja vēlamies aizstāvēt visu bērnu tiesības. Un tāpēc šodien gribu runāt tieši par to, kā mēs, kā UNICEF kopā ar partneriem, strādājam pie rezultātu panākšanas vēlos parafrazēt Kalilu Gibranu, eh, kas ir Lībāns dzēnieks, progress nav tik daudz eh, esošā spēcināšanā, bet gan virzībā uz to, kādam, eh, kādai situācijai būtu jābūt. Pārāk bieži uh, Un, un lai šo mērķu sasniegtu, mums ir jāspēj, no, jāpastiep roka bērniem, kas ir visvairāk riskam pakļauti. Mums ir jā, par vietējo cilšu bērniem, šeit runājam par bērniem invalīdiem, par bērniem, kas bēg no konfliktiem. Jo bieži vien tieši šie bērni tie, kuru situācija ir visarežģītākā un visvairāk pastāv risks, ka viņi, viņi varētu vienkārši tikt aizmirsti. Un tomēr daudzus gadus attīstības eksperti uzskatīja, ka ir pārāk dārgi pievērsties tieši ša, šiem bērniem bērniem. Labāk rezultāti mums tika teikts varētu būt, tikt sasniegt, ja mēs palīdzam tos, ko vieglāk aizsniegt, kā vieglāk piekļūt. Un ir bijuši gan rezultāti, ir bijuši progress, un šāda pieeja, protams, ir palīdzējis daudziem bērniem, bet nepietiekamā kārtā un ne visiem bērniem. Uh, nenoliedzami globālajai sabiedrībai izvērtējot progresu ceļā uz tūkstošgadus mērķu sasniegšanu, mēs atklājam, ka mūsu virzību uz priekšu, ja tos mēram ar nacionālajiem vidus, eh, mē, vidusmēriem, nu katrā ziņā vien, vienalga ietver atsevišķas tādas izmisuma pilnas plaisas un nelīdz, nelīdztiesības palielināšanos. Un tāpēc UNICEF eh, veic izvērtēšanu, izvērtēšanu lai pārbaudītu šo, šī principa piemērošanu. Un mēs uzdevām sev jautājumu, vai tāpēc, ka vajadzības ir lielākas kaut kādās īpašas, īpašās trūkuma teritorijās, vai tiešām labāk tās ir vienkārši atsvērt ar rīcību citur. Nu, rezultāti bija pārsteidzoši un ļoti nozīmīgi. Uz eh, kapitālu pamatota pieeja ir daudz efektīvāk un ilgspējīgāk nekā pašreizējā, pašreizējais ceļš. Un tāpēc ir ne tikai pareizi tā rīkoties, bet tā rīkoties ir arī gudri un praktiski. Nu, piemēram, valstīs ar zemiem ieņēmumiem un augstu mirstību katrs papildus eiro, jeb miljons eiro, kas tiek investēts, lai aizsniegtu riskam visvairāk pakļautos bērnus, var novērst līdz pat 60% eh, bērnu nāvis gadījumu nekā pašreizējā pieeja. Vis, aizsniedzot tos, kurus aizsniegt ir visgrūtāk, varbūt gan dārgāk, bet, tas ir, bet šāda rīcība ir daudz efektīvāka, jo rezultāti ir daudz lielāki un ilgspējīgāki visas organizācijas ietvaros UNICEF ir uzsācis, tāpēc šādu jaunu pieeju arī īstenot. Un tā iet paralēli pārmaiņu darb, darba kārtībai, ko izmanto Eiropas Savienība UNICEFā. Mēs eh, šobrīd pētam tās jomas, kur ir šīs vajadzības vislielākās, skatoties pāri šiem vidusmēra līmeņiem un datus tomēr eh, sadalot sīkāk, lai nonāktu pie tiem bērniem, kur saisniegt visgrūtāk. Mēs cenšamies izmantot eh, labākās tehnoloģijas, Un uh, mēģinam noteikt gan epidēmiju vietas, gan vietas, kur ir vajadzīgas skolas. Mēs uh, veidojam kopā ar valdību partneriem uz kopienu balstītas programmas, cenšoties palielināt, piemēram, veselības apdarbinieku skaitu un tam līdzīgi. Mēs tāpat arī no, izvērtējam mūsu programmas, redzēt, kur, kas no tām darbojas, kas, kurās varbūt ir manāmi kaut kāda veida aizkavējumi un kur jāpievēršas vairāk, ar vairāk resursiem. Nepieciešams uzraudzīt arī rezultātus tā, lai šie rezultāti būtu arī labāk sasniedzami. Un tāpēc gribu ar jums padalīties vairākos piemēros darba ietvaros, kas, manuprāt, labi labi parāda to, ka šī pieeja, kas balstās uz kapitālu, ne tikai pareizi pēc principa, bet arī praksē. Iesākumā gribu runāt par jautājumu, kas tikai nesen sāc saņemt eh, pelnītu at, eh, at, eh, uzmanību. Un te mēs runājam par kroniskas e, pārtiks trūkuma e, radītiem rezultātiem e, pirmajās bērna tūkstots dzīves dienās. Un pēc tam šo, pēc tam šo, šo kļūmu vairs labot nevar. Tad, tas ir, un šie bērni pēc tam nespēja vairs nemācīties, ne arī pelni, nopelnīt pašu sev iztiku. Un visā pasaulē 175 miljonu bērnu tiek traumēti šādas uh, nepietiekams pārtiks iegūšanas rezultātā. Un tas ir gandrīz septiņreiz tik daudz bērnu, cik, eh, cik mīt Eiropas Savienībā līdz piecu gadu vecumam. Un tomēr saskaņā ar Kopenhāgenes vienošanos, pa, eh, ko, ko noslēdza vadošie attīstības eksperti, jaunu bērnu apgāde ar mikrobarības vielām, vitamīnu A, cinku, dzelzi, jodu, sāli, eh, tas viss ir salīdzinoši lēti un viegli piegādājams. Tas ir visefektīvākais veids, kā virzīt uz priekšu globālo labklājību. 2005. gadā Peru valstī, kur apmēram 40% no visiem lauku bērniem cieta no šādas pārtiks trūkumu pirmajās tūkstošu dienās valdību uzsākus kapitāla pamatotu barības piegādes programmu, pārtiks piegādes programmu nabadzīgākiem lauku reģioniem. Tā visa rezultātā par 10% samazinājās šādu traumētu bērnu skaits. Tūkstošiem bērnu daudz labāk varēja pretoties slimībām, iemācīties, mm, gūt izglītību skolās un visbeidzot tādā veidā dzīvot atbilstīgu dzīvi, uzturēt ģimeni un dot savu ieguldījumu sabiedrībai. Pateicoties mūsu partnerībai ar Eiropas Savienību, mēs šobrīd veidojam ilgtermiņu kapacitātes pārtiks nodrošināšanai, kas nāks par labu 50,5 miljoniem bērnu un 10,5 miljoniem eh, sievietēm, kas ir stāvoklī vai baro ar grūti Āfrikā un Āzijā. Bet deviņās eh, valstīs esam šādas programmas jau uzstākuši. Uh, un tas ļauj bērniem eh, labāk uzsākt dzīvi. Līdzīgā veidā arī kapitāls iet vien, vienā rokā ar vakcinēšanu. Jaunas vakcīnas eh, ļauj mums ar mazākām izmaksām nodrošināt rezultātus kopienās, kas nav viegli aizsniedzams. Tāpēc īstenojam globālas vakcinācijas kampaņas, piemēram, attiecībā, eh, piemēram, pret poliomelītu šobrīd varam aizsniegt 80% pasaules bērnu ar šādām dzīvību glabošā, glabjošām vakcīnām. Bet katru gadu tik un tā divi miljoni bērnu mirst tikai tāpēc, ka viņam pietrūkst pavisam vienkāršu vakcīnu, un tas nav pareizi. Mēs sasniedzam tikai četrus no pieciem bērniem, bet nu mums ir jāpievērš arī šim piektiem, šai piektajai bērnu daļai. Izglītība ir vēl viena joma, kur mūsu progress ir atkarīgs no mūsu spējas aizsniegt tos bērnus, kurus, kurus nav viegli aizsniegt. Un e, tam pilnīgi noteikti būs atdeve. Mēs zinām, ka investīcijas izglītībā ir visefektīvākais veids, kā kā glābt nācijas no nabadzības. Tas īpaši, ja tas ir īpaši pateicis, kad runājam par meitenēm. Izglītota meitene vadīs ne tikai labu dzīvi, tā precēsies vēlāk, izdzīv, varēs dzemdēt bērnus un, un nemirt dzemdībās un pēc tam izglītot savus bērnus. Kopš 90. gada esam palīdzējuši skolēniem no eh, skolēnu skaits ir pieaugt no 113 miljonu no, ir samazinājies to bērnu skaits, kas neiet skolās. Uh, un ļoti daudz no šie skaiti ir tieši meitenes. Mums ir vajadzīgs vairāk panākt to, ka meitenes iet skolā. Mums jāpanāk, protams, ka katrs bērns var mācīties, un turklāt viņa izglītības kvalitāte ir jāuzlabo. Neviena tauta nekad nevar kļūt strong, eh, spēcīga un nevar palikt spēcīga tad, ja tā nav investīcijas cilvēku kapitālā ir ārkārtīgi svarīgi veidot taisnīgākas un ietvarošākas sabiedrības. Kā teica ANO ģenerālsekretārs sekretārs pirms pāris nedēļām, attīstība nav ilgspējība, ja tā nav taisnīga un nekalpo visiem. Tās ir tikai dažas no tām jomām, kurās UNICEF strādā šobrīd, lai vairāk pie, lai lai panāktu lielāku kapitālu iesaistu. Es turklāt eh, gribu minēt arī tādas kriti, eh, kritiski svarīgas jomas kā ūdens un higienas apstākļu uzlabošana, kā arī aids apkarošana. Tas īpaši, īpaši grib pieminēt mūsu darbu bērnu aizsardzībā konflikta situāciju gadījumos. Bruņotas grupas izmanto bērnus, ļaunprātīgi izmanto tos. Tas ir morāli pazemojoši un tas ir pretrunā starptautiskajiem tiesību aktiem. UNICEF ir saņēmis mandātu no no drošības padomas uzraudzīt un ziņot par šāda veida izmantošanas gadījumiem. Mēs strādājam ar valdībām, lai tās ļautu dem, deomil, demobilizēt un no jauna iekļaut sabiedrībā bērnus, kas ir tikuši šādā veidā, kam ticis šādā veidā pārdarīts, ļaut viņiem piedāvāt attiecīgo, eh, attiecīgas psiholoģiskas konsultācijas izglītību un ap, darba apnācību. Uh, Un, protams, ka bērniem vissarežģītākā situācija ir, ir, ir krīzes situācijās. Un, jāsaka, viss traģiskākā situācija šobrīd ir Ama Somālijas pussalā, Āfrikā. Šeit cilvēki, eh, bērni tiešām ir vienkārši katastrofālā situācijā, un es šo vārdu lietoju ļoti piesardzīgi. Visā Somālijā, Etiopijā un Kenijā ir desmit tūkstoši cilvēku, kas jau miruši, un vairāk kā 300 tūkstoši bērnu cieši no eh, pārtiks trūkuma. Un eh, un viņu dzīvībām draud nāvu burtiski nedēļu laikā. Bet pats epicentrs ir Somālija, kur 4 miljoni cilvēku dzīvo ārkārtīgā nabadzībā. Dienvidu Somālija 1,5 miljoni bērnu, 1,5 miljoniem bērnu ir vajadzīga tūlītai humānā palīdzība. Mēs lēšam, ka apmēram 200 tūkstoši bērnu Somālijā cieši no pārtikas trūkuma. Un bez steidzams palīdzības šie bērni vienkārši nomirs badā. Visļaunāk skartākas teritorijas centrālajā dienvidu Somālijā ir tās, kur darbojas UNICEF. Mēs esam pastiprinājuši apgādi, eh, nu, mēģinam nodrošināt piekļuvu tīram ūdenim, eh, vakcīnām pret un tāpat arī cenšamies veidot cita veida profilaktiskus un veselības aprūpas pakalpojumus bērniem. Mēs intensificējam, intensificējam savu darbību šajās, jom, šajās teritorijās, un mēs esam pateicīgi Eiropas Savienībai par atbalstu. Šobrīd ES dalībvalstis ir spieguši gandrīz 68 miljonus dolārus un ir apsolījuši tālāku līdzekļu iesaistīšanu, un ECO piešķir apmēram 30 miljonus. Mēs augstu vērtējam faktu, gandrīz pusi no šiem ļoti svarīgiem līdzekļiem nav, nav jau iepriekš iezīmēti pa konkrētu konkrētiem sektoriem. Tādā veidā valstu biroji var, un ofisi var izmantot eh, šos līdzekļus tā, kā tas ir vajadzīgs steidzamības gadījumā. Bet gribu tomēr teikt, ka situācija Somālijas puselā noteikti pasliktināsies. Tā krīze vēl nebūtu nav sasniegusi savu kulmināciju un ļaunākais vēl tikai gaidāms. Bet nedrīkstam tāpēc eh, sagumt bezcerībā. Nē, gluži otrādi, mēs, mums tas jāsaskat kā iespēja un kā pienākums glābt tik vien dzīv, dzīvības, cik vien tas ir iespējams. Mobilizējot resursus, lai risinātu šo katastrofu, mums ir jāceras ka konflikta ietekme un klimata pārmaiņa ietekme turpinās radīt problēmas e, ļoti riskam pakļautās sabiedrībās, neskatoties uz to, ka mēs arvien vairāk cenšamies iepriekš e, tās sagatavot šāda veida pārbaudījumiem. Un tas, protams, ir ļoti sarežģīti pašreizējā finanšu situācijā. Tur e, finanšu krīze, kas joprojām turpina, liek mums savilkt jostas, un to, protams, mēs daram arī UNICEF. Bet mēs, sam, mē, tāpat laikā mēs varam samazināt savus izdevumus, bet nedrīkstam samazināt savus ambīcijas un nevaram nevaram atteikties no bērnu dzīvību glābšanas. UNICEF mēs esam saņ, samazinājuši izmaksas nevis samazinot programmām paredzēto līdzekļu skaitļu s, s, apjomu, bet nē. Mēs drīzāk esam samazinājuši izdevumus mūsu birojos un e, administrācijas struktūrās, kļūstot daudz efektīvāk savā darbībā. Turklāt mums jānodrošina lielāka pārs atskaitīšanās iespēja, respektīvi lielāka pārskatāmība. Nesen UNICEF apstiprināja lēmumu kas ļauj tādām starptautiskām organizācijām kā EC un globālajiem fondam piekļūt mūsu iekšējiem revīzijas ziņojumiem. Es turklāt arī lūdzu viņus apstiprināt nākamo svarīgo soli, respektīvi šiem ziņojumiem vajadzētu kļūt pieejamiem mūsu mājas eh, lapā, interneta vietnē līdz 2012. gada beigām vai pat ātrāk. Es domāju, ka tas tāds būtisks jauninājums mūsu darbībā. Un visos šajos centienos, ko šodien aprakstīju, ar lepnumu var teikt, ka mēs eh, ar jums visi cīnāmies par vienotu mērķi. Mēs nevaram gūt panākums šajos centienos, ja nesadarbojamies un nedaram to eh, rentablā, taupīgā veidā. Un es tiešām ceru, ka jūs esat tikpat lepni kā mēs, un jums ir tiesības tādiem būt, ņemot vērā, ka jūsu darbība ir ietekmējusi UNICEF un citas organizācijas, bet tā ir palīdzējusi eh, tiem, kam mēs visi kalpojam bērniem. Mēs ar nepacietību gaidām iespēju turpināt šo darbu, sasniegt labākus rezultātus un virzīties uz to, kādai pasaulē būtu jādara, un cerams, ar jūsu palīdzību pasauli par tādu varēs kļūt, un tā būs pasauli, kurā bērni zaļumu plaukst un aug griezdamies. Eh, Dr. Leik. Paldies, eh, doktor Leik. Tas bija ļoti detalizēts, pilnīgs un aizkustinošs izklāsts. Eh, mūsu sanāksmi vada arī kolēģi Tretu, kas ir vicepriekšsēdētāja attīstības komitejā. Un viņa vadīs un moderēs turpmāko eh, sarunu. Paldies! Man tik tiešām ir eh, liels gods, un mēs augstu vērtējam to, ka esat kopā ar mums. Ir tīpaši šajos ļoti saržģītajos laikos, kad konflikti ir vērojami visā pasaulē. Kā jūs zināt, Dievi komiteja kopīgi ar UNICEF pēdējo gadu gaitā ir izveidojuši ciešu sadarbību par bērnu tiesību jautājumiem, un mēs esam ļoti labi sadarbojušies arī Eiropas attīstības diena eh, gaitā 2010. gadā, kā arī kopīgi sagatavojuši deve ziņojumu pār bērnu tiesībām un pār bērnu nodarbinātību Haiti. Un, protams, es gribētu arī paplašināt jau šobrīd auglīgo sadarbību starp eh, mūsu institūcijām, jo mēs visi zinām, uh, ka konfliktu sekas ietekmē visvairāk bērnus un sievietes. Mēs strādājam šobrīd pie ziņojuma par sievietēm un bērniem eh, konfliktu zonās un kara laikos. Papildus pārtikas eh, problēmām ir grūtības ar transportu, uzturu, veselību un cilvēks saskars ar necilvēcīgām, necilvēcīgu izmantošanu. Tāpat arī beigās e, mēs pieminēsim ķīlnieku problēmu, kas kļūst aizvien vairāk izplatītāki tīpaši nesenajos arā pavasar konfliktos, kad notika vairāk ķīlnieku sagrābšanas gadījumi, it īpaši izmantojot sievietes un bērnus kā aizsegu. Tas nedrīkst notikt konflikt, eh, konfliktu laiku, eh, eh, konfliktos, bet tā tas ļoti bieži notiek. Tāpat arī Somālijas gadījumā, kur bērni tiek regulāri vērvēti, lai cīnītos priekšējās rindās. Viņiem nav piekļūs izglītībai, un mums vajadzētu būt aktīvākiem šajā reģionā. Kā jūs zināt, Eiropas Savienība ir vislielākais donors, bet ne vienmēr e, spēlē visnozīmīgāko lomu konfliktu zonās, un es domāju, ka šobrīd ir svarīgi to apzināties, it īpaši ņemot vērā mūsu atbildību un caurskatāmību apzinoties to, ka atsevišķas valstis kļūst aizvien egoistiskākas, un mums ir jābūt skaidrībai, ka mūsu piešķirtie līdzekļi, ka tos saņem pareizās personas pareizajās vietās. Tāpat arī mēs vēlamies no deve viedokļa uh, skatīt eh, eh, problēmu ar bērnu, par bērnu problēmu. Malaizijā šī gada jūlijā 30 bērni tika sagrābti par ķīlniekiem. Tāpat arī īrijā, kur simtiem bērnu, eh, bērnu namos cieta no fiziskas, seksuālas un emocionālas vardarbības, un varbūt mēs varētu meklēt jaunus veidus sadarbībai lai situācija nepasliktinātos. To es gribēju sacīt kā attīstības komitejas vicepriekšsēdētāju, un tagad es gribētu uzsākt diskusijas un aicinu kolēģus izteikties. Aicinu kolēģus no AFET un DV komitejām izteikties. Pancērī, kungs, es redzēju, jūs vēlaties izteikties. Paldies. Uh, Paldies! Esmu gandarīts arī es, kā kopā ar mums šodien ir. Tā patiesi ir tāda lieliska iespēja apmainīties viedokļiem. Darbs, um, kuru jūs veicat, ir um, ļoti nozīmīgs. Jūs esat ļoti atzīta personība. Visā pasaulē jūs respektē. Jūs varat apvienot resursus, lai uh, izmantot tos dažādos veidos. Bet es gribētu uzzināt jūsu viedokli par sekojošu jautājumu. Tie jautājumi, kādus mēs izskatām, ir uh, ne tikai humānas dabas. Liela daļa no problēmām ir uh, sekas politiskiem lēmumiem. Un arī sekas tam, ka rietums sabiedrība ļoti intensīvi izmanto resursus. Un bieži vien runa praktiski ir par tādu tā kā mm, resursu izsaimniekošanu. Visu laiku tiek runāts par to, ka divas trešdaļas no resursiem m, mm, izmanto trešdaļa iedzīvotāju daudzumu. Un šeit mēs redzam praktiski problēmu, no, uh, problēmu sakni. Es domāju, ka tāds politisks uh, novērtējums ir nepieciešams par uh, lēmumiem, secinājumiem un attīstības modeļiem, kādi ir īstenoti. Un tas ir praktiski nu, tas, kas ir nevienlīdzības pamatā. Un bez tam es gribētu zināt, vai varbūt uh, būtu piemērots plašāk iesaistīt UNICEF uh, politiskos uh, lēmumus un darīt to daudz plašāk nekā tagad tas notiek. Ir tīpaši gatavojot problēmu, programmas un dažādas plānas, jo bieži vien nu, rodas tāds iespējas. Bet nu, varbūt tas ir arī mans nepareizs vērtējums, bet bieži vien ir tāds iespējas, ka vairāk tiek darīts ex post nekā ex ante. Un es domāju, ka vairāk um, jādarbojas ex ante veidā. Tādēļ gribēju zināt, vai arī jūs to tā vērtējat, ka ir nepieciešama plašāk tāda starptautisko fórumu iesaist, un varbūt ka jūs varat pateikt uh, uzreiz jau arī, kāda ir iespējamā situācijas attīstība, lai jūsu darbs būtu nepieciešams ne tikai pēc tam, bet arī jau uh, profilaktiski pirms lēma pieņemšanas tiktu ievērots. Paldies! To... Vai vēl kāds vēlas izteikties? Broka kungs? No. Jūs nevēlējāties. So... Tādā gadījumā es. Bet es varu uzdot jautājumu. Thank you very much. Uh, I would like to ask a question. Paldies, es gribētu uzdot jautājumu ir jauki atkal tikties ar jums, un šķiet mēs tikāmies pirms 15 gadiem. Un man ir jautājums. Ļoti daudz diskusijas eh, norit, un mums ir jātiek galā ar jautājumu par Vidusāzijas valstīm, kur mums tirdzniecības jomā ir problēmas ar bērnu darbu, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, ko mēs varētu darīt šajā sakarā, tīpaši tāpēc, ka e, šeit ir gan UNICEF, gan starptautiskās darba organizācijas e, kopīgs intereses, kā mēs varētu nodrošināt labāku sadarbību un arī dzirdēt viedokļus un ieteikumus, kā mēs varētu uzlabot situāciju, jo samērā bieži Mēs ļoti bieži mēs norādām, ka mums ir zinām standarti tirzniecības līgumos, bet eh, nemēdz notikt pārbaude vai uzraudzība tam, kā šie nosacījumi tiek izpildīti. Un mēs gribētu dzirdēt jūsu viedokli, eh, apzinoties to, ka mūsu loma netiek pietiekami īstenot šādās, eh, šādās situācijās. Thank you, I think. Uh, Paldies. Lok Bīlerē, cilvēktiesību apakškomitejas eh, vicepriekšsēdētāja. Arī varbūt jums būtu kādi secinājumi šajā sakarā. Like answer, Lake, Vai jūs gribētu sniegt atbildes tagad, Leika kungs, vai beigās? Vispirms dosim iespēju Leika kungam atbildēt uz jautājumiem un pēc tam. Yeah. Please. Thank you very much. Pēc tam uzklausīsim viņu. Paldies! Paldies eh, par ļoti atšķirīgiem, bet ļoti interesantajiem jautājumiem. Gribu pateikties pār jautājumu, kas attiec uz UNICEF darba pašu būtību. UNICEF ir vienīga apvienoto nāciju aģentūra, kurā e, šobrīd spēj strādāt e, Somālijas centrālajā daļā. Mēs esam aģentūra, kas e, nodarbojas ar bērnu trieks vakcinācijas kampaņām reģionos, kur, ko neviens cits neapmeklē. UNICEF sadarbībā ar works in effect on behalf of the EC. Eiropas komisija strādā e, valstīs, kurās ir lielas politiskas grūtības, un Eiropas Savienība nevar darboties tieši tādās kā Zimbabve un citās e, e, sarežģītas darbības vietās pasaulē. Un ir ārkārtīgi svarīgi tas, lai UNICEF patur spēkā savu statusu kā e, nepolitiskā organizācija. No otras puses, jums ir pilnīgi taisnība, ka ir ļoti grūti nodalīt e, it īpaši plašā makro līmenī politisko no nepolitiskā, jo politiski līmeni, kā jau jūs norādījāt, ļoti lielā mērā ietekmē bērnu dzīvi un UNICEF darbu. Tāpēc mēs nepārtraukti apspriežam UNICEF ietvaros, kur tad novilkt līnijas starp to, kas ir un kas nav politisks, un nav skaidras sarkanās līnijas. Tas, ko mēs mēģinām, ir ieņemt nostāju pār plašiem jautājumiem, taiskaitā jūs pieminētiem, taiskaitā politiskā formā, uh, Eh, cik tā tas eh, eh, nav paredzēts uz kādu politisku iznākumu, bet ņemot vērā bērnu intereses, ja jūs izprotat atšķirību. Un, tagad, lai to ilustrētu, es nosaukšu piemēru. Esmu ļoti nobažījies, un man šķiet, viss UNICEF ir nobažījies par lēmumiem, kas tiks pieņemti finansu krīzes kontekstā gan Eiropā, gan e, rūpnieciskajā pasaulē, gan e, G20 tīpaši valstīs un arī citās par to, kā tās turpinās savu attīstības politiku. Šis ir ārkārtīgi plašs jautājums, un es uzskatu, ka pastāv lielas briesmas par to, ka visi būs tā aizraujušies ar īstermiņu pasākumiem, ka e, tiks e, e, palaists garām tas, cik būtiski ir investēt sociālajā sektorā, cilvēku kapitālā, izglītībā, veselībā it īpaši bērnu izglītībā, veselībā, jo ja šīs investīcijas izsīks, tad tas ļoti ietekmēs sabiedrības nākotnes veselību. Un es jau to pieminēju savās piezīmēs, ka nevar veidot veselīgu attīstību un izaugsmi Eh, kā tikai tādu, kas ir taisnīga un kas eh, sniedz labumu visai sabiedrībai, investējot eh, veselībā, izglītībā visai sabiedrībai, ne tikai vislabākajiem sabiedrības pārstāvjiem. Šis būtu jautājums, kurš ir gan politisks taiskaitā, bet jautājums ne tikai par taisnīgumu un uh, Eh, tiesiskumu, eh, bet arī jautājums par investīcijām nākotnē mūsu bērnu sabiedrībā un UNICEF eh, nāk klajā ar šo vēstījumu visur, kur var. Tālāk par jūsu pieminētiem jautājumiem sākumā kur jūs runājat par bērnu izmantošanu bruņotajos konfliktos, bērnu izmantošanu kā gūstekņus, bērnu eh, karavīru izmantošanu Somālijā, bērnu nogalināšanu div, divus, piemēram, Jegenā, tāpat bērnāvis gadījumi Sīrijā, citur un katrs gadījums ir satraucošs. UNICEF loma ir rūpīgi jāizsver no vienas puses mūsu mandāts no drošības padomes ar rezolūciju 1998 nesen tika paplašināts, nosakot, ka jūs. Uh, many of the member states from the uh, EU. Uh, ka jūs, uh, ka uzbrukums skolas bērniem arī ir iekļaujams. Viens no mūsu uzdevumiem ir monitorings, tad, kad mēs runājam par bērnu darbu Vidusāzijā. Mēs ar to nodarbojamies. Un viena no mūsu lobām ir eh, uzraudzīt un ziņot. Un mēs cieši sadarbojamies ar īpašo pārstāvi e, bērnu jautājumos, bruņotos konfliktos. E, īpašā pārstāve sagatavo ziņojums. Vēl viena funkcija ir sadarboties ar valdībām un bruņotiem e, grupām, lai mēģinātu atbrīvot šos bērnus, lai bērniem varētu palīdzēt atgriezties dzīvē, kā mēs to austrum, lai viņi varētu integrēties sabiedriskajā dzīvē, un mums ir jānodarbojas ar abiem šiem uzdevumiem. Tas nozīmē vienmēr meklēt rūpīgu līdzsvaru starp uzraudzības prasībām un kapacitāti. rūpēties par bērniem karavīriem. Tāpat arī, ja es tā varu sacīt, mēs esam galvenais uzrauks eh, bērnu tiesību konvencijas jautājumos, un mēs vienmēr sekojam šo tiesību ievērošanai vairāk nekā 150 valstīs, tā skaitā Eiropā un Ziemeļamerikā. Mēs sagatavojam ziņojumus un paziņojumus par gadījumiem, kad mūsuprāt ir bijuši šādu tiesību pārkāpumi. Tāpat mums ir jāturpina strādāt pie mūsu programmām bērnu interesēs visās šajās valstīs. Un šeit tiek e, pieprasīta zināma diplomātijas pakāpe, kur mēs Eh, nākam klajā ar saviem eh, paziņojumiem, eh, bet dodot iespēju strādāt pasaules valstīs neatkarīgi no at attiecīgās valsts politiskās sistēmas vai valdības. Un zaudēt šādu kapacitāti būtu ļoti nopietnas trieciens pasaules bērniem, jo mēs esam daudzos gadījumos vienīgie, kuri spēj strādāt sarežģītos apstākļos. Vēl viens punkts Un es domāju, ka tas attiecas Malaizijas un citu valstu problēmas. Tā ir problēma ar bērnu institucionalizāciju, kas ir īpaši nozīmīga problēma atsevišķās valstīs. Un mēs uzskatām, ka bērnu institucionalizēšana, it īpaši agrīnu vecumu bērnu institucionalizēšana, sense, the, uh, the, uh, the... ir Eh, nopietnas pārkāpums un praktiski nevienā gadījumā bērna institucionalizācija nevarētu būt bērna interesēs. Un mums ir jādomā par laimīgas bērnības eh, nodrošināšanas iespējām. Šķiet, ka es eh, esmu aptvēris visus jautājumus un it īpaši par vidusāzijas jautājumiem, par bērnu darbu. Mēs sadarbojamies ar Starptautisko darbu organizāciju Kirgistānā pirms dažiem mēnešiem, piemēram, pirms mēs eh, strādājām un mēs ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Eiropas Savienības pārstāvjiem attiecīgās vietās, jo parasti mēs es, esam spējīgi sekot tam, kā mūsu programmas tiek ieviestas, kā arī gan ar valdībām, gan uzņēmējiem mēģinam um, cīnīties pret tiesību pārkāpumiem. Paldies, eh, Lokbīlers kundze, cilvēktiesība apakškomitejas priekšsēdētāju eh, noslēguma vārdus sacīs. Paldies! Cik es sapratu, eh, noslēguma vārdus teikšu. Es, protams, es gribētu pateikties jums par parlamenta apmeklējumu un uzskatu, ka jūsu ziņojums bija ļoti informatīvs un iespaidīgs. Iespaidīgs, tāpēc, ka es uzskatu, ka UNICEF dara lielu darbu. Jūs iesākumā sacījāt, ka jūs cieši sekojat eh, grupām ar zemu ienākumu līmeni, Un es domāju, ka to, kurš var šeit uzdot jautā, nolikt jautājumu zīmi, es domāju, tā ir vislabākā investīcija. Un tā, tas attiecas uz mūsu sabiedrības nozīmīgu daļu un arī jūsu uzstāšanās ļoti lielā mērā e, manī iespaidoja un lika apzināties, ka mēs, kā pasaules sabiedrība, vēl aizvien darām tik mazu kad mēs varētu darīt tik daudz, lai iznīdētu atsevišķas slimības vai lai uzlabotu uzturu apstākļus, kas salīdzinot ar jums, kā jūs sacījāt, tas ir nevienīgais jautājums, bet galvenais uzmanības eh, eh, fokus bērn, par bērntiesībām runājot. Es gribētu sacīt, ka mēs esam vēl tīri bērnu autiņos, jo tikai šī gada pavasarī Eiropas Savienība pieņēma Eiropas Savienības stratēģiju bērnu tiesību jautājumos. Un es ceru, ka eh, šo bērnam, šim bērnam autiņos pieaugot, mēs gūsim pieredzi un varēsim izmantot jūsu atbalstu dažādās izpratnēs. Cilvēktiesību komitejā visās mūsu rezolūcijās attiecībā uz tiesībām uz izglītību. Mēs ļoti rūpīgi pasvītrojam to kā jāvērš uzmanība uz bērnu tiesībām. Tāpat arī mums ir izstrādāts vadlīnijas, kā cīnīties pret dažādu veidu cilvēktiesību pārkāpumiem. Mums ir vadlīnijas e, bērnu karavīru gadījumos, un e, Eiropas Savienības delegācijas attiecīgajās vietās tos izmanto, un es domāju, ka ar šo instrumentu palīdzību mēs varam daudz ko uzlabot. Paldies jums vēlreiz. Jūs sacījāt, ka Eiropas dalībvalstis Eh, palīdz UNICEF ar 68 miljoniem eh, e, eiro. Es domāju, ka mēs visi saprotam šeit to, ka ir pilnīgi nepieciešams sniegt jums atbalstu un turpināt sniegt finansiālu atbalstu un vēl jau vairāk, lai jūs varētu paveikt vēl vairāk. Paldies vēlreiz, ka mūs apmeklējāt. Let's start the last uh, point. Priekšādātājs turpina, sāksim uh, pēdējo punktu mūsu darba kārtībā, un tās, lūk, ir debatas par konsekventu politiku attiecībā uz autoritāriem režīmiem. ES ierobežojošo pasākumu labāka izmantošana. Tas ir 13. un 14. darba kārtības punkts, un ierosinu organizēt darbu šādā veidā. Vispirms dosim vārdu Sēram Grējumam Vatsonam, un pēc tam Portelas kundzei, un pēc tam savukārt sekos kopīgs debats par abiem šiem punktiem. Es domāju, ka tas būs veids, kas ļaus mums nedaudz ietaupīt laiku, un mēs varēsim visu jautājumu attiecīgi arī apspriest. Un tāpēc bez tālākas vilcināšanās dod vārdu Vatsona kungam. Lūdzu, paldies priekšādātāji, saka Vatsona kungs. Priekšādātāji, ar šī ziņojuma palīdzību cenšos izmantot eh, vienu no jaunajiem Eiropas parlamenta instrumentiem, pilnvarām, kas piešķirta Lisabonas lūgumu, respektīvi nākt klajā ar priekšlikumu padomē. Kaut gan īstenībā es saprotu, ka ziņojums būtu jā, jāadresē gan komisijai un padomē, gan augstajai pārstāvēji, kas eh, būtu atbilstoši viņu kompetencēm. Šeit runā, ziņojumā runājam par sankcijām. Priekšsēdētāji, jūs jau būsiet varbūt pamanījis, ka dokumentos starptautiskajās tiesību aktos nav vienotas definīcijas par to, kas ir sankcijas. Un jāsaka, sankcijas ir viens no pretrinīgākajiem ārpolitikas instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, bet galvenie noteikumi un priekšrocības ir spēja eh, stigmatizēt un izolēt sankci, uz eh, sankciju mērķus. Mēs šo sankciju saucam šeit par ierobežojošiem pasākumiem. Vēlamies uh, izmantot mērķiecīgas un gudras sankcijas, kas vērst uz konkrētiem individiem vai eliti, eh, veidojot melnos sarakstus ar šādiem personām, jo mēs uzskatām, ka tādā veidā šie pasākumi daudz efektīvāki nekā visaptveroši, piemēram, ekonomiskie embargo. Turklāt ziņojumā ejam vēl tālāk par sankcijām, par kurām ir panākta vienošanās ANO līmenī nekad kā Eiropas Savienība neesam tomēr nonākuši pie visapvarošas sankciju politikas, lai arī poli politikas un drošības komitejas jau ir lūgus komisiju šo jautājumu pārdomāt. Šajā ziņojumā runājam par vienpusīgām ES sankcijām un nevis sankcijām, kas izriet, piemēram, no ANO lēmumiem. Te aicinām izveidot visapvarošu politiku sankciju jomā, atzīstot, ka tam, protams, ir zinām ietekmi uz resursiem un turklāt, ka tam būtu vajadzīga arī dalību valstu iesaistīšanās un sadarbība ar ES varas iestādēm, apmainoties, piemēram, ar informāciju par to, kāda veida līdzekļi ir banku kontos šādām konkrētām personām, kas varētu būt jāiesaldē. Viens no argumentiem pret šo ziņojumu priekšsādātāji varētu būt tāds, ka sankciju politika faktiski ir reaktīva un nevis proaktīva politika. Un, ja tā būtu proaktīva, tad tādā gadījumā varētu to uzskatīt par tādu, kas veicina režīmu maiņu. Mans arguments savukārt ir tāds, ka Eiropas Savienība izmantojot eh, neobligātos tiesību aktus ir ļoti efektīvi arī darbojasies, veicinot režīmu pārmaiņas un nomaiņu. Un eh, tas ietver proaktīvu sankciju politiku. Šādas politikas ietveros šī kapacitāte vēl tiktu tālāk veicināt. Viens no iebildumiem uh, pret Eiropas Savienības sankcijām ir arī šāds. Nesatvainojos mērķis, nevis ielība, iebildums. Šīm sankcijām ir bijis tāds, ka šīs sankcijas ir eh, demotivējušas autoritīvu režīmu valdības eh, atturēties no autoritāriskiem, totalitāriskiem aktiem. Nu, paskatāmies kaut vai uz kaut divāru. Nu, varam uzdot jautājumu, kāpēc sankcijas tad tādā gadījumā netiek piemērots visiem režīmiem kas eh, tiek vainoti autoritārisku darbību īstenošanā, nu, piemēram, Saudārābija vai Singapūra šajā gadījumā. Tas tāpēc, ka nekonsekventa restrik restriktīva pasākuma ievērošana, iev, iev, piemērošana kaitē Eiropas Savienības kopējiem tālumam un, protams, samazina šādu pasākumu efektivitāti. Es priekšādētāji nesaku, ka esmu kāds eksperts sankciju jomā. Ar prieku varu teikt, ka labprāt uzklausīšu visus kolēģis, kuriem ir kāds prātīgs padoms man dodams un gaidīšu arī grozījums savam ziņojumam. Bet uzskatu, ka Eiropas Savienībai nāktu tikai par labu, ja būtu izstrādāt šādu kopēju visaptverošu sankciju politiku. Es saprotu, ka paskaidrojušajā sadaļā pie savu ziņojumu man vajadzēs plašāk eh, ap, apskatīt šo situāciju. Un divus grozījumus esmu gatavs iesniegt jau pats viens ir saistīts ar cilvēktiesību klauzulas aktivēšanu divpusējos tirdzniecības nolīgumos, un otrs grozījums būs saistīts ar, eh, ar prokuratūras darbību ES tajos sankciju gadījumos, kad vēlamies, parī, kad, kad vēlamies noskatot, vai kāds cits nepalīdz kādam no sankcijām izvairīties. Bet, nu, katrā ziņā tam visam ir vajadzīga skaidra definīcijas, kādos gadījumos šādi ierobežojuši pasākumi tiek piemērot, kā, šie, kā, no kā šie pasākumi var sastāvēt un kādas politikas kontekstā šādus pasākumus var piemērot. Tāpat arī aicinu izveidot efektīvu sankciju politiku, liekot dalību valstīm runāt vienā balstī, īstenojot sankcijas vienoti, saskaņoti, pārliecinoties, ka nāk, sankcijām līdz nāk politika, li, politikas, kas kopumā atbalsta šo sankciju piemērošanas principu. Vienlaicīgi nodrošināt arī daudz integrētāku uh, pieeju, piemēram, Eiropas ārējās rīcības, eh, darbības dienas sadarbībai ar komisiju un tā tālāk. Šādai politikai, protams, vajadzētu darboties ES robežās, mums vajadzētu apņemties tāpat laikā arī tālākus eh, politikas, ārējās politikas fragmentus. Piemēram, ja runājam par tādām eh, svarīgām valstīm, kas ir eh, mūsu partneri, bet kurs, eh, kur ietvaros notiek kaut kāda darbības, kaut kāda vai darbības, ko mēs neatbalstām. Nu, varbūt šāda vā, šeit var to mēs varētu tā, nu, saukt varbūt par kādu ētisku ārlietu politiku, respektīvi politiku, kurā tomēr netiek pilnībā izslēgti ētikas momenti un tie tiek arī konsekventi ievēroti. Paldies, saka priekšādātājs. Jūs pareizi konstatējat, jā, ka pastāv milzīga atšķirība veidā, kā mēs šo instrumentu sankcijas piemērojam, un, protams, tas parasti ir politisks lēmums eh, uzsākt šādas sankcijas. Un jūs tāpat arī zinat, ka tas eh, nereti nav saistīts vien tikai ar ES kā redzējām vakar balsojumā, piemēram, ANO un Sīrijas gadījumā, reizēm ir ļoti sarežģīti šādu lēmumu pieņemt. Tagad tālāk gribu dot vārdu mūsu uzaicinātāju runātāju Klārai Portelai, un viņa mums pastāstīs par savu pētījumu. Paldies! Rezolūcija atbilst Eiropas Savienības sankciju politikai. No akadēmiska viedokļa mēs esam nobažījušies arī par efektivitāti. Jautājums ir tāds, ka sankcijas ir vieglāk izklāstāms un saprotams Eiropas sabiedrībā, ja e, tām sako rezultāts. Citiem vārdiem nav pietiekami noteikti sankcijas, tām ir arī jādarbojas. Un šajā sakarā es gribētu piedāvāt četras pamatreformas. Pirms kārt eh, sankciju mērķi ir labāk jākonkretizē dokumentos, kopīgās pozīcijās labāk jāizklāst motīvi, kāpēc tādas sankcijas tiek noteiktas, nevis mērķi, kas būtu sasniedzams. Skaidrāk ir jādefinē mērķi. Tiem ir jāsniedz arī statistika, ka, ar kuras palīdzību mērķu sasniegšanu var izmērti, iz, izmērīt. Otrkārt, rezolūcija aicina nodrošināt iespēju izmērīt sankcijas iedarbību, taču Eh, sankcijas mērķus eh, nedrīkst izmērīt tikai tad, kad tās ir noteiktas, bet arī pirms. Un ietekmes izpēte jāveic pirms sankcijas tiek noteiktas, lai varētu nodrošināt to efektivitāti. Iepriekšējais izvērtējums ir nepieciešams, lai varētu optimizēt sankciju pasākumus. Un vajadzētu iekļaut ekonomiskas un sabiedrības struktūras, padziļinātu analīzi par to, kā konkrēts mērķis varētu ietekmēt noteiktus sabiedrības un ekonomikas sektorus un kā, eh, eh, kā attiecības starp sabiedrības slāņiem un eh, sabiedrību kopumā tiktu ietekmētas šajā valstī, kā tas ietekmē iedzīvotājus, eliti un uh, Eh, atbalstu, kat, eh, ko sabiedrība nodrošina vadībai. Treškārt, iespēja atcelšanas, jeb tā saucamās sunset klauzulas ieviešana, eh, kas varētu nodrošināt to, ka Eh, vienmēr ir zināms, kas jādara vad, eh, vadošai šķirai, lai eh, sankcijas tiktu atceltas. Tāpat ir jādomā par regulāru konsultāciju un monitoringa rehā, mehānismu, tā, runājot tā skaitā par AKK valstīm. Šeit es runāju par 96. panta izpratnē Kotonu nolīgumā pieļaujamo palīdzības sniegšanas pār E, traukšanu un citiem pasākumiem. Un visbeidzot, e, jāizveido sankciju vienība. Šobrīd ir divas e, sankciju nodaļas, viena no tām komisijā un otra ārējās darbības dienestā. Un šīm nodaļām būtu jānodrošina maksimāla sadarbība un sinerģija, lai varētu veicināt ekspertīzi izmantošanu vajadzētu Eh, pieaicināt ārējus ekspertus eh, par ietekmi gan pirms, gan pēc eh, sankciju noteikšanas. Paldies! Un Um, you know we... Paldies, un tagad mums ir vairāk kādi referenti. Un vēl citi kolēģi. Jā, es jūs redzēju, un es gribētu aicināt izteikties Jēglis kundzi. Paldies, priekšstādāja kungs, un uh, sirsnīgs paldies abiem iepriekšējiem runātājiem. Es gribu uzsvērt, ka šī iniciatīva ir ļoti nozīmīga. Un mums, kā Eiropas parlamentam, tiešām jāsaka, ka bija aktīvi jādarbojas. Ja tie ir politiski lēmumi, kā tika par to runāts, tad mums jābūt klāt šo politisko lēmumu pieņemšanā. Un es domāju, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mums arī ir tiesības to prasīt. Un uh, man ir daži jautājumi. Tos mēs varam noskatrot diskusijās un uh, arī mainīt ar grozījumiem. Man pietrūkst skaidras definīcijas, kas ir autoritāra režīma. Referents Vatsankungs teica, ka ir tāda zināma uh, nekonsistence, kā mēs izturamies pret uh, vienu vai otru autoritāro režīmu. Tas jānoskaidro. Bez tam ir ļoti konkrēti jāraugās, cik tālu sankcijas var kaitēt pilsoniskai sabiedrībai vai negatīvā sankcija ietekme uz iedzīvotājiem var tikt samazināta. Un vienmēr mums nevajag nevis tikai pieņemt uh, sankcijas, bet arī domāt par pārējais scenāriju. Un ļoti skaidri jāuzdod jautājums, un skaidrāk nekā līdz šim. Un tas ir sekojošais. Kādu lomu var uzņemties Eiropas uh, parlaments? Uh, iesaistoties pārbaudas procesos, um, pārāgot sankcijas, raugoties uz īstenošanu. Vecona kungs, es ļoti uh, jūs atbalstīšu prasībā par to, ka cilvēktiesību klauzulas tām ir jābūt pamat sastāvdaļai pirms tāda tiek parakstīti. Un es gribu teikt, ka pat labāk mēs runā, runājam ar Maroku. Maroku un esam nu, tā tālu pavirzījušies. Un, ja mēs vēlamies vēl šo punktu iestrādāt, tad jāstrādā. Bet šeit spēkā ir uh, teikt, ka mums jābūt godīgiem. Un ir tādas valsts, ar kurām mēs labprāt gribētu sadarboties, un, un tur ir visi draudzīgi un labi, un kādas citas, un kur nav tik draudzīga attieksme, tad nu, tur nevēlamies sadarboties. Mums ir jābūt godīgiem, un tādēļ es gribu jūs atbalstīt, lai šeit būtu pavisam skaidri principi. Visos sankciju gadījumos mums ir jāraugās, lai attiecības ar attiecīgajām valstīm netiktu pārtraukts, lai mums būtu ilgtermiņa dialogs, kas saglabātos un ar nākotnes, cerams, demokrātiski uzbūvi veidotos un arī palīdzētu šādas sabiedrības izveidēji un pilsoniskai sabiedrībai vajadzētu vienmēr būt ar mums kopā. Un noslēgumā manā skatījumā ir nozīmīgi pārdomot, kā mēs iespējams varam garantēt to, ka dalībvalstis netiek mēr, mērītas un vērtētas ar dubultu mēroklu, bet ka ir skaidrs definīcijas, kas ir autoritārs režīms, un ka būtu skaidrs pozīcijas, kad sankcijas sāks, kāda ir noteikumi, kad ir nepieciešams sankcijas, kā mēs vēlamies uh, rīkoties un kā mēs uh, ar kādiem. Ar uh, kādos apstākļos vēlamies tās pārtraukt. Paldies par šo pirmo diskusiju raundu un esmu um, iepriecināta par iespējamo sadarbību. Paldies! Zālarkungs. Paldies! Referents Vatsona kungs pieminēja, ka viņš nesot eksperts šai jomā, bet es domāju, ka ziņojums ir ļoti pamatīgs, pārdomāts manuprāt, ļoti labi arī strukturēts. Man tomēr šai saistībā ir trīs komentāri. Pirmais. Kā vienmēr, šī problēma ar vienotības trūkums starp dalību valstīm. Atsevišķas dalību valstis nereti mm, pieko īpašas saiknes, nu, tīri vēsturiski varbūt ar kādām konkrētām valstīm, valstīm, kurās valda problemātiski režīmi pasaulē. Un tas katrā ziņā apdraudēs kopējo kapacitāti piemērot sankcijas konsekventākā un vispār visaptvarošākā veidā. Es domāju, ka ziņojumā šī mm, lieta ir arī minēta un kā risinājums tiek piedāvāts pirmais punkts, kur teikts, lūk, ir vajadzīgs daudz striktāk noteikt kritērijus tiem gadījumiem, kad sankcijas tiek piemērots no es puses. Man, man kolēģi nu pat jau minēja problēmu ar definīciju par to, kas tad ir autoritārs režīms. Es domāju, ka vēl viena problēma ir, eh, jā, arī šie kritēriji. Bet šī, šī ierosinājuma virzība tomēr ir pilnīgi skaidra, respektīvi ir skaidra un gaiši jāpadara sankcijas par tādu objektīvu instrumentu, par tādu fiksētu instrumentu, un tad dalību valstīm būs daudz grūtāk kavēt šādas politikas piemērošanu bieži vien esam piedzīvojuši šāda veida rīcību. Sankcijas tādējādi kļūtu saskaņotākas, visaptverošākas un nebūtu tik selektīvas, kā tas ir bijis līdz šim. Visā visumā piekrītu referentam, bet tāpat laikā domāju, ka mums nevajadzētu aizmirst, ka šeit ir zināma tāda izlīdzināšanās. Uh, Ja sankcijas savukārt kļūs automātiskākas, tad mēs varam zaudēt zinām strateģisko elastīgumu. Lielā konsekvence nebūtu nenozīmē katrā gadījumā lielāka efektivitāte. Atsevišķos gadījumos selektīva pieeja varbūt ir labāka mūsu mērķu sasniegšanai. Nu, papildus eh, politikai un eh, valsts pārvaldes iespējām. Mums ir vajadzīga lielāka vienotība, jā bet tāpat laikā mums vajadzētu saglabāt arī zināmu elastību, tā lai varam izmantot sankcijas un īta, īpaši solījums atcelt sankcijas kā atbilstīgi instrumenti kaut kā panākšanai, nu, ja runājam par atsevišķiem diktatoriskiem režīmiem. režīmiem. Es gan arī ļoti skeptiski izsakos par iespēju definēt, kas ir autoritārs režīms. Bet, ja, ja, tā tas, ja tāda ir iespējama, tad tas, protams, būtu lieliski. Es domāju, ka efekt, elastība pilnīgi noteikti ļaus mums šādas sarunas vest daudz efektīvāk. Vēl pāris īsas piezīmes. Par liegumu nosūtīt uz Eiropas universitātēm un skolām diktatoru bērnus. Es esmu akadēmiķis un es nedomāju, ka tas varbūt ir tāds pats efektīvākais veids, kā rīkoties. Uh, Es domāju, pietiek jau ar to, ka mēs liedzam vīzas, jo gal galā ja cilvēkiem nav vīzas, tad viņi jau nevar arī tikt nosūtīt uz šādām skolām. Atcerēsimies par skandālu ASV un Londonas universitāti. Bet es domāju, ka cita starpā šeit ir zināmas problēmas, respektīvi, ir arī pozitīvas zīmes, respektīvi, ja šādu diktatoru bērni uh, nu, nāk mācīties un stud, studē, piemēram, Eiropas valstīs, tad reizēm viņi gūst uh, iedvesmu un var tālāk veikt demokrātiskas pārmaiņas savās valstīs. Nu, piemēram, kad Dafī dēli varbūt pat nav tie, nu, nav tie spožākie piemēri šajā gadījumā, bet es domāju, ka idejiski šāda iespēja pastāv un mums nevajag pazaudēt no acīm šo lielo kopainu. Un visbeidzot. augstākie ierēģi. Šeit ir problēma. Un to gribu ap, apspriest ar jums. Tā ir tāda īpaša problēma, respektīvi augstākie ierēģi diktatoriskos režīmos nereti de facto personīgi kontrolē valsts līdzekļus. Daudzos gadījumos tas ir tieši tā. īpaši enerģijas intensīvajās bagātajās valstīs, un bieži vien viņiem ir depozīti, noguldījumi Eiropas bankās. Es saprotu, ka juridiski šī problēma varētu būt ļoti sarežģīta, bet es domāju, un, re, un referents tieši tāpat, ka vajadzētu mēģināt rast veidu, kā šāda veida, eh, nu, zem falšiem noteikumiem noguldīts līdzekļus iesaldēt. Es nezinu, kā tas ir iespējams, bet jautājums ir jāpiemina. Mums šis jautājums ir jārisina, varbūt varam strādāt kopā un rast kādu risinājumu šai ļoti konkrētajai un aktuālajai problēmai. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Lauziņas kundze, lūdzu. Jā, vielen dank. Paldies, pavisam īsi, jo lielākā daļa argumentu un piezīmju par kurām esmu domājusi, ir jau izteikti iepriekšējo runātāju runās, un arī referents par to jau ir runājis. Un dažas manas pārdomas vai arī, nu, teiksim, problēmas, kādas saskatīju šajā ziņojumā, arī jau šī uh, ziņojuma ietvarā ir uh, redzēts un um, līdzīgi kā manā gadījumā. Uh, un citu gadījumos um, mēģinājums to satrisināt nav īpaši veiksmīgs. Tad, tad uh, vēlreiz runāšu par definīciju par autoritatīviem režīmiem. Mums ir jābūt efektīviem instrumentiem. Un piekrītu tiem, kas teica, ka efekti vai uh, nevēlami papildu efekti, kāda ir šiem instrumentiem rūpīgi jāizanalizē. Ir tīpaši ietekme uz uh, tā sauktām plašām iedzīvotāju masām. Šis instruments ir uh, saistīts arī ar tādu zinām ļaunprātīgu izmantošanas potenciālu. Varētu būt tā, ka daži režīmi, ar kuriem sadarbība ir uh, laba vai no Eiropas vai citu skatu punkta, uh, tie būtu centrāli ģeopolitiski un tie tiktu veicināti, un savukārt citi dažādu iemeslu dēļ mm, saņemtu tikai sankcijas. Tātad tā tiešām ir problēma, un esmu norūpējusies par to. Referents arī pats uz to norādīja, un uh, es uh, uzrakstīju, kas ir ar Zaudi, Arābiju, Bahreinu, Uzbekistānu un tā tālāk. <clears throat> Mums jāstrādā, lai pat iestādi definīciju kritēriju tikt izstrādāti diktatūrām vai autoritatīviem režīmiem. Un tad šos režīmus tiešām tā arī uzskaitīt, lai nebūtu um, šāda veida problēma. Un es domāju, ka līdz ar to var tiešām arī man uzstāšanos uh, pabeigt, jo visu uh, citu jau minēja kolēģi. Kelam, paldies tālāk, Kelam kungs. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. E, vēlos apsveikt e, kolēģi Vatsonu par iniciatīvu, kas ir loģisks turpinājums arābu pavasarim. Un es domāju, ka mums ir jānosūta politisks vēstījums pirmkārt no Eiropas parlamenta puses, tāpēc, ka konsekvence, ticamība un Tas, ka Eiropas Savienība kļūst par globālu spēlētāju, aizstāvot mūsu pamatvērtības ikdienas politikā. Un jautājums par mūsu pašrespektu. Vai mēs nopietni izturamies pret mūsu pašu proklamētajām vērtībām vai nē? Un kā jau pieminēja kolēģis Votsons, ētiskajai dimensijai ir jākļūst par neatņēmumu sastāvdaļu kopējās eh, ārlietu drošības politikas funkcionēšanā. Un šāda pieeja, manuprāt, būtu eh, spēcīgs eh, pamudinājums, lai stiprinātu un veidot mūsu kopējo ārlietu un drošības politiku, it īpaši e, E, nosūtot Eiropas Savienības pārstāvi trešajās valstīs, kas skatīt šos jautājumus ļoti nopietni un ne tikai formālā veidā. Un e, tas būtu arī kā pretlīdzeklis e, divpusējām, divpusējismam, kas vēl aizvien ļoti bieži pastāv attiecībās ar trešajām valstīm. Un es Piekrītu, ka ir nopietni jāstrādā sagatavojot kritērijus. Es piekrītu, ka ir jābūt efektīvām darbībām nosakot ierobežojumus. Es domāju, Baltkrievijas gadījumā tas tika panākts ne, nenodarot eh, nekādu kaitējumu vietējiem iedzīvotājiem, bet tikai izvirzot pār mērķi valdošo eh, kliķi. Un arī runājot par autoritāriem re režīmiem, es varu piekrist kolēģei Jēglei, ka mums ir jāstrādā pie šī jautājuma, taču katrā gadījumā es uzskatu, ka uh, Mums ir jāveido līdzsvarotas attiecības attiecībās ar trešajām valstīm aizstāvot šos pašus principus. Un tādā gadījumā tā, labam gūt ne tikai trešo valstu iedzīvotāji, bet arī mēs. Paldies! Nākošais runātājs Būtīko Fērkungs. Paldies, priekšstādātāja kungs! Mūsu ēnu referente ir Tāja Kronberga Tagad uzstājos viņas vārdā, aizstāju viņu. Bet tas, ko saku, ir tikai mans viedoklis, un nu, varbūt noteikti nav viņas viedoklis. Man ir problēmas ar daudzām vietām šai ziņojumā. Nu, sākot ar um, to, ka tiek prasīts pēc skaidrām definīcijām. Es neesmu drošs, ka ārpolitikā vispār ir kas tāds, kur var mēģināt pēc iespējas skaidras definīcijas eh, izteikt un ka ar to vispār kaut ko var uh, sasniegt. Es domāju, ka to vajadzētu tā holistiski vērtēt. Ārpolitikā jābūt arī tādai situācijai attiecīgās specifiskās situācijās, dažādus um, aspektus ievērot. Viņa definīcijas tik notiktas, tik striktas, ka specifiskas analīzes, situācijas specifis, specifisku analīzi tās at ļauj, tad definīcijas nav neko daudz vērtas, bet ja definīcijas uh, to neatļauj, tad tās nav uh, praktiski pielietojums, tās ir nepraktiskas. Un līdz ar to es domāju, ka definīcijas <clears throat> un mēģinājums uh, noteikts gadījums kā pēc definīcijas skatīt vienādi, ka mēs nevarēsim turpināt veiksmīgi šādu darbu. Nepiekrītu uh, Kelam kungam, ka uh, <clears throat> jābūt globālam, ka nu, konsekventa darbība ir uh, tāda, kas nosaka, ka uh, ir globāls spēlētājs kāds ASV, Ķīna, bijusī padomju savienība to pierādīja. Uh, Un arī mēs paši to pierādām. Mēs arī vairāk, um, iepriekšējos gados esam vairākus dubultos standartus prakticējuši. Es domāju, ka kritika ir pareiza par šiem dubultiem standartiem. Es tam piekrītu, bet es nedomāju, ka mēs ar definīciju to varam nu, atrisināt. Mēs to varēsim novērst tikai tad, kad mēs katrai strīdēsimies par to. Un otra lieta. ar autoritatīvu vadību. Nu, ko mēs ar to domājam? Es domāju, ka mums uh, vajadzētu atšķirt starp diktatūru un autoritatīvu režīmu. Es domāju, ka politiski tas ir saprātīgi. Es negribētu nu, vienoties par kādu politisku vienošanos un tad teikt autoritārs un visu uh, runā tikai par autoritāru vai diktatorisku un atklāti vardarbīgu un tā tālāk. Realitāte ir pārāk atšķirīga, lai mēs to varētu, nu, teiksim, tā ar vienu uh, sitienu ievērot. Un treškārt, uh, V, W un X ievilces, runājot par konsekvencēm. Uh, kādas ir sekas, tad, ja tiek pilnotas sankcijas. Un tad es domāju, ka šie burti, nu paši, šīs ievilces pašas piedāvā dubultus eh, standarts. Mēs taču nevaram radiniekus, proti uh, dabīgas personas kas ir saistīts ar šiem uh, līderiem. Mēs taču nevaram vērst sankcijas pret uh, radiniekiem, bet nu, kas tad ir, ja uh, brālis uh, kādam autoritīvam uh, diktatoram ir dzīvo Eiropas Savienībā un ir distancējies jau ilgu laiku? Es uh, zinu tādu gadījumu, bet nu, tas ir jāiedomājas. Mēs taču vienkārši nevaram izmantot to faksu, faktu, ka ir um, kāds kāda radinieks uh, izmantot, lai vērstu pret viņu sankcijas. Man liekas, ka tas nav pareizi. Un es domāju, ka mēs tomēr nu, pārāk daudz atbildības uzņēmumos AE, piemēram, uh, sadaļā runājot par koersīvo diplomātiju. Es domāju, ka mums ir jābūt nu, tik konsekventiem, cik iespējams, lai uh, aizstāvētu cilvēktiesības, bet uh, apgalvot, ka uh, Eiropa varētu šāda veida uh, diplomātiju īstenot. Nu, tas tā ir ilūzija. Tik spēcīga Eiropas Savienība nav, un mums nevajadzētu ar šādu sauklu uz mūsu karogiem doties uh, pasaulē. Es domāju, ka šādai diplomātiem mums gluži vienkārši pietrūkst līdzekļu. Paldies! Nu, pat tiesība, protams, ir tāda, ka mums jāroda līdzsvars starp abiem šī, abām šīm maizes malām. Neiekrītot tajā. Pareizi tas, ko jūs teicāt, jo tāpat laikā ir vajadzīga arī elastība, tāpēc, ka gadījumi mēdz būt ļoti atšķirīgi. Un es domāju, ka referentam te nāksies atrast šo smalko zelta vidusceļu, šo smalko līniju starp abām piespēj, iespēj, eh, metodēm, kas ir atbilstīgas. Salavrakus kungs tālāk. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε... Paldies, priekšstādātāja kungs. Lords Grahams Watsons ir uh, mans draugs, un uh, viņš ir uh, viens no tiem, kas iesniedzot kādu tekstu, es pat nelasot, uh, viņa ir sastādīts dokuments, varētu parakstīt bet tagad es šo noteikumu pārkāpu un izlasīju tekstu. Man šis priekšlikums liekas ļoti labs, runiet par caurskatāmību, labāku koordinēšanu starp dalību valstīm ar mērķi runāt vienā balsī par šo tēmu. Un mēs negribētu samazināt viņu ticamību un runiet arī par informācijas apmaiņu starp dalību valstīm par autoritatīviem režīmiem. Nu, tā tad autoritīva režīma, par to runājam. Es domāju, ka jānovērš definīcijas. Ja mēs ļoti skaidri noteiksim, kas ir autoritīvs režīms, tad mēs šim režīmam dosim iespēju to apiet kā definīciju, jo tad viņi atradīs ceļus, nu, neiekļauties šajā definīcijā un mūsu um, uztver realitātei būs samazināta. Piemērs, ja mm, ir definīcija ar trūkumu, tad uh, London School of Economics tā nenoved pie tā saņemt uh, finanšu atbalstu no Kadafī. Visi zin, zināja, kas ir Kadafī un kādas noziegumus viņš ir izdarījis uh, pret cilvēci un uh, ar saviem provocētajiem uh, darbiem, ja ir ļoti skaidri juridiski kriteriji. Viņš bija ievēlēts, jā, nu Hitlers arī bija ievēlēts un daudz citi diktatori. Un daudzi e, tie, kas cilvēks ir spīdzinājuši, arī ir bijuši ievēlēti dažkārt. Vā, vēlēšanas ne e, vienmēr dod leģitimāciju. Un tad ir jādefinē, kas ir autoritīvs režīms, bet jābūt ļoti piesardzīgiem. Es domāju, ka runājot par ekonomiskām sankcijām, atbilstoši starptautiskām tiesībām, arī saskaņā ar Lisabonu, tas būs politisks lēmums. Un tas skars subsidiaritātes principu. Un jautājums ir, ko mēs varam darīt šajā ziņā. Es domāju, ka mums ir nepieciešama koordinēšana starp dalību valstīm, kā arī skaidra politika Eiropas Savienībai. Tā mums ir jārada. Daļēji tai jābūt ar tādiem rezultātiem, ka tas ietekmē arī es gan tēlu, gan arī starptautisko pieredzi. Es negribu pārāk izvērsta runāt. Es redzu, par ko um, runā referents, kādas problēmas ir un kurā virzienā mums būtu jāpadomā. Šis ir ļoti sarežģīts temats, lai arī kā mēs tam pievērstos. Dažkārt tas nemaz tik skaidri nav redzams, bet, nu, tiešām šeit var apdedzināt pirkstus. Bet ir jāredz arī kas cits. Šeit runa iet par miljoniem, ko apgroza šie autoritatīvie uh, režīmi. Tās ir summas, kas tiek izsūktas no šīm valstīm, no um, šo valstu uh, rūpnieciskās un, un arī uh, koprodukta aprēķināšanas, tas ir liels kapitāls un tas visā pasaulē sabalansētību uh, traucē atcerieties. Uh, Marko Filipā, Filipīnās un paraugoties uz summām, kādas ir minētas, jādomā, ka uh, NKI visā pasaulē 60 uh, biljonus uh, dolāru sastāda. Tas atbilst nu, apmēram arī um, parādu apjāmam visā pasaulē. Un kas tad no otras puses ir? Nu, pilnīgi neticamas summas, kas kaut kur bankās ir noglabātas un tā tālāk. Un runājot par šīm neticamajām summām, ir tā, ka liela daļa, 30%, mm, nāk no autoritīviem režīmiem. Nu, tas nozīmē, ka šeit runa ir par tādām summām, kas ir ārpus normālas sistēmas, ārpus normālās uh, valodas sistēmas, un par šo jautājumu jārunā, jāmēģina pētīt to dziļāk. Un jautājums ir, vai mēs patiešām nopietni vēlamies turpināt darbu, vai mūs nopietni uztver. Tagad bija ārāba pavasars, un pēkšņi to redzējām. Tie, ar ko mēs esam sadarbojušies Eiropas Savienībā, uh, tos kritizēja kā autoritārus, bet līdz aizvakardienai mēs rīkojām pieņemšanas šiem cilvēkiem. Un līdz notikumiem Tahira laukumā, vai tad mēs vēl nesapratām, ka Ēģiptē ir autoritatīva vadība, vai arī ka Kadafī bija autoritatīvs um, vadītājs, nu, nevajag izlikties. Uh, Mums ir jāizturas ļoti nopietni un uh, ļoti nopietni jārunā vienam ar otru arī. Un to es domāju uh, ar uh, to, ka es saku, kas ir, kāda ir patiesība. Paldies! Nu jā, visbiežākie gadījumi ir tādi, kad, nu, tie labie kļūst par sliktajiem. Nere, krietni retāk ir tie, kad, nu, sliktie mm, kļūst par labajiem. Bet, Un, bet tad ir vēl arī tādi, kur tie, kas ir labi, tie kļūst par sliktiem, pēc viņu kļūst par labiem, pēc tam kļūst sliktajiem un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc situācija tiešām mēdz būt ļoti saržģīta. Paldies tālāk, kas ir Lidis kungs. Mr. Chairman, thank you very much. First... Paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt, ka šī iniciatīva un centieni, ko izdarīs Vatsona kungs, tiešām ir augsta vērtējama. Ir ļoti svarīgi gūt mācību no rāba pavasara Un, uzdo, un rodam jautājumu, kā tad to darīt? Pēc padomu savienības sabrukuma centrāla austruma Eiropas valstis tika atbrīvotas. Bet tādās, tādos reģionos kā Latīņa Amerikā šie diktatori krīt gan, bet, un demokrātijas arī kļūst stiprāks, bet pārējā pasaulē, piemēram, Arābu pasaulē, demokrātiskie sekulārie spēki, sieviešu emancipācija, bērnu tiesības, uh, un citi jautājumi nekad nav guvuši panākumus. Līdz brīdim, kamēr iedzīvotāji paši nav atraduši iemeslu, kāpēc to darīt. Tā tas notic šai, ne, šajā kontinentā, ne ASV. Mēs nekad neesam varējuši cen, cīnīties par demokrātiju šajā pasaules daļā. Un atbildi ir lūk šeit šai ziņojumā, paskaidrojošajā paziņojumā, ar ko nāc klējā uh, Vatsons, šie naftas dolāri, naftas dolāri, par ko runājam, tie ir likuši mums pievērt acis. Visas šīs nedemokrātiskās um, situācijas priekšā. Pievērt acis, ignorēt autoritīvos režīmus. Tas ir tas, ko mēs darījām. Es gribu kolēģiem lūgt pašiem sev uzdot jautājumu un atbildēt to arī godīgi. Vai mums tiešām tad vajadzīgs tagad saraksts ar to, kas ir autors, kas nav autoritārs režīms? Pirms gada, piemēram, vai mēs būtu iekļāvuši šādā sarakstā Mubaraku un Benālī? Šo autoritīvo sarakstu, eh, valstu sarakstā. Un es gribu jums godīgi likt pašiem sev atbildēt. Vai tiešām jūs būtu tobrīd viņus iekļāvuši šajā sarakstā? Tad kāpēc ir vajadzīgs tāds saraksts šobrīd? Tātad es domāju, ka mums šeit vajadzētu nošķirt sankcijas, kas ir post facto konkrētai situācijai un restriktīvus pasākums, ierobežojuši pasākumus autoritīviem režīmiem, piemēram, ģimenēm un tam līdzīgi. Un tie ir vajadzīgs zināms ētikas kodeks, nevis sankcijas. Ar ētikas kodeksu es domāju to, ka ja mums gal galā Eiropā ir bankas, un, un tām tiek dots instrukcijas uh, atklāt klienta darbības tāpēc, ka viņi, piemēram, nodarbojas ar nelegālu līga, līdzekļu atmazgāšanu. Tad šai gadījumā mēs zinām, ka viņi lūk šie ierēģi vienkārši nogulda savas valsts līdzekļus personīgos depozītos. Tas pats attiecas arī uz citām lietām. Nu, piemēram, citu uh, universitātes vadītāju vai labdarības organizā organizāciju vadītāju rīcību, kas arī līdzīgā kārtā šādā veidā līdzekļus atmazgā. Un varbūt šāds etikas kodeks tad ir vajadzīgs arī attiecībā uz futbola komandām. Tā ir vēl viena vieta, vēl viena, vēl viena joma, kurā notiek kur, kur notiek, kur šādā veidā tiek uh, rī, pa, panāktas lietas uh, šādos režīmos. Un tad mums, tā kā Botikoferkungs teica, ir vajadzīgi arī instrumenti, kas ļautu rēģēt uz konkrētiem jautājumiem, konkrētos gadījumos un konkrētu diktatoru gadījumos. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs! Kad runājam par naftas dolāriem, jūs atminēsieties, ka Romas imperators teica, ka nauda nesmird. Nu, varbūt šī tomēr ir tāda, tomēr tāda nauda, kas smird. Un tīrība, protams, vienmēr ir labāka nekā netīrība. Varbūt tāpēc šī atmazgāšana, jeb naudas mazgāšana arī varbūt nemaz nav tik slikta. Nu, tā daži teiktu, bet tālāk došu vārdu pan Zerīkungam. Grācie, prezidente. Un... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirmām kārtām gribu teikt sekojošo. Starptautiskās attiecībās. Elastīgums. Nav nekoherence. Mēs zināmā mērā mēģinam samazināt reālu politiku koherences labā. Bet, nu, ne visu var skatīt vienādi, visādi citādi nav tādas efektīvas ārpolitikas. Nu, katrā gadījumā Vatsāna kunga paveiktais darbs ir veiksmīgs. Tas var būt nu, tāds tā kā atskaites punkts, kas ir liederīgs, koherentas un veiksmīgs ārpolitikas izveidēji ES. Tikai pāris piezīmes. Gribētu izdiskutēt arī ar Vatsānu kungu, vai uh, ir kādas iespējas uh, šeit ko mainīt. Pirmkārt, es gribētu zināt, vai ir iespējams uh, rast definīciju autoritāru režīmu aprakstam, varbūt, ka varētu, nu, tādu tā kā tabulu izveidot, ir tā, varētu būt tāda, nu, stikri, strikti noteikta daļa un uh, tad arī elastīga daļa. Uh, varbūt, ka tādus minimālos standartus varētu noteikt, lai noteiktu kādas liekas, nu, un pēc kādas liekšņa tad tiek pielietotas um, sankcijas. Un šī elastīgā definīcijas daļa to vajadzētu pielietot tad, ja. <clears throat> Nu, šīs sankcijas uh, nav uzreiz redzamas. Minimālie standarti uh, vajadzētu to vajadzētu noteikt, bet maksimālos standartus nē, un vairākiem iemeslu dēļ. Un tad vēl es domāju, ka visu varētu arī padziļināt. Efektīgums un uh, neefektīgums sankcijām, gan efektivitāte, gan arī citi aspekti. Lai totalitāra režīma Nu, situācija tiktu vaināta. Un, um, lai arī mēs zinātu, kādas iespējas ir uz iedzīvotājiem, bieži redzam, ka šis vērtējums nav uh, veikts. Dažkārt tas skar iedzīvotājus nepelnīt, un mm, <clears throat> dažkārt uh, tas, uh, nu, totalitāros režīms tikai tā kā ir pakotinājis, bet, nu, ne īsten traucējis. Domāju, ka mm, vajadzētu uh, šo svarīgo darbu saistīt ar to, kas tiek darīts kaimiņu attiecību politikā vai pārmaiņās, kādas to skar, jo šie nosacījumi ir jāsaista ar sankcijām, par kuriem runājam. Tās nav divas dažādas un atšķirīgas darbības, jo, ja tā nerīkosimies, tad nebūsim īsti ticami. Un noslēgumā gribu atbildēt uz Kasulīdis kunga teikto Šis uh, darbs, kas paveikts, ir uh, ļoti labs. Mēs uh, mēģinām nedaudz mainīt diplomātisko darbu pasaulē, jo, ja šis darbs neaprobežotos tikai ar pieņemšanām un kontaktiem un saiknēm ar šiem režīmiem un valstīm, tad pēc pāris mēnešiem jau viņi pamanītu, ka Benalī ir tāds, kāds viņš bija. Nu, tas ir mans personīgais viedoklis. Es pats esmu bieži šajās valstīs uh, bijis. Nu, nevajag būt nekādam uh, uh, no citas galaktikas nākošam, lai konstatētu, kāda ir situācija. Nu, tā tad šie diplomātiskie paradumi jāmaina, un uh, tie varētu būt pirmie, kas varētu konstatēt, kādā situācijā atrodas valsts un radīt arī priekšnoteikums, lai tie lēmumi, ko pieņemam šeit, tiktu arī īstenoti. Paldies! Nu, jūs droši vien zinat, ka ja mēs vēlamies panākt kaut kādu automātismu šajā jomā, tad mums vajadzīgs ir tāds rīcības kodeks kas gadījumā, ja tas netikt ievērots, tad uh, attiecīgi, nu, palaista, ierosinātu kādu mehānismu um, iestāšanos. Ar izņēmumiem būtu tikko ferkungs, jā. Tātad eh, tas esam Kukankungs un pēc tam runās, dosim vārdu komisijas pārstāvim. Un tad abiem referentiem vēl būs iespēja teikt noslēgumu vārdus. Tā, lai mēs paspējam darbu pabeigt līdz 6.30. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es tikai gribēju atbildēt Kasalīdas kungam. Jā, Es, man, ja mums gribētu teikt, ka pirms pieciem, sešiem mēnešiem pirms gada mums vajadzētu teikt, ja Ali ir autoritatīvs uh, vadītājs, Mubaraks arī. Nu, es nemaz negribu izlikties, bet es nedomāju, ka tas bija grūti saskatīt, kāda ir situācija, bet jautājums ir daudz sarežģītāks. Uh, Un man, piemēram, arī nav šodien nekāda problēma tā, teikt, Hočintau ir autoritatīvs vadītājs, to viss arī redz, bet sarežģītāks jautājums ir, kas tad no tā seko? Un ja es skatos A apakšpunktu, attīstīt skaidrus uh, kritērijus, kad uh, restriktīviem pasākumiem jātiek pielietotiem. Un šeit gribu teikt, atmirkli brīdi. Šis jautājums manā uzskatā. Uh, uh, ietver arī to, cik veiksmīgi var būt šie pasākumi. Es nevaru pret Hočintau vērsties ar tiem pašiem instrumentiem, kā pret, nu, kādu Āfrikas uh, varsvīru. Nu, tas taču reāli nav viens un tas pats. Un ja tādu katalogu attīsta, uh, par sankcijām, tad tā nav reāla politika, kas tiek īstenot eh, cilvēktiesību labā. Es vienkārši padaru man smieklīgi, un to es negribu. Un es arī negribu, lai Vatsonkungs tā izskatītos. Tādēļ domāju, ka šeit jābūt ar tādiem elastīgākiem risinājumiem. Paldies! Jā, jo precīzāk jūs izsakāties, jo jūsu ziņa arī skaidrāk kļūst. Kukankungs un pēc tam izņemu kārtā vēl vienreiz Kasolīdis kungam vārds. Cenā, pretože už sa tu vyjadrili skoro všetky. Pavisam īs priekšstādātāja kungs. Jo nu praktiski viss jau tika pateikts, kas bija nozīmīgi. Vatsona kunga ziņojums ir uh, īstajā brīdī sastādīts. Tas ir nepieciešams uh, mūsu politikai. Mēs varam vienoties par to, ka sankcijas tikai tad ir efektīvas, ja visas dalība valstis, visas dalība valsts tās piemēro pret Kubu, ES vairāk kārt pagātnē pieņēma pasākums, un ne visas ES dalība valstis tos ievēroja, un šīs dalība valstis ir spējīgas izmantot šādas atšķirīgas, no nu, es runāšu tagad par kūpu. Uh, Vacankungs uh, to atspogļo. Ir nepieciešams, lai uh, Eiropas Savienība un Eiropas ārējās rīcības dienests strādātu, lai koordinētu sankcijas un pārbaudītu to pielietojumu. Varbūt, ka būtu liederīgi arī pārdomāt par to, vai EA ST izveidotu nodaļu, kas nodarbotos tikai ar sankcijām. Tagad par definīcijām par autoritatīviem režīmiem. Šeit esmu nedaudz skeptisks. Līdz mēs būsim atraduši vienojošu definīciju, dzīve piespēlēs daudz jaunas situācijas, kurās mums nepieciešams formulēt mūsu viedokli. Uh, Un tuvākajā nākotnē mums visdrīzāk nebūs tādas um, definīcijas. Mums jārēģē uz katru atsevišķu definīciju. Katrā atsevišķajā gadījumā jābūt ļoti atbildīgiem. Un tos kritērijus, kādi ir noteikti uh, ieteikumos, tie arī ir jāpielieto. Arī, ja mums būtu vienojoša definīcija, Būtu grūti atrast kādu šablonu, lai noteiktu, vai kāds eh, režīms ir demokrātisks vai nē. Tas nav nepraktiski, nepragmatiski. Paldies! Paldies, kas sulīdīšu kungs pusotru minūti. Gribēju sacīt, ka to, ko um, gribēju sacīt pār uh, Eh, to, kas būtu, ka mums būtu jāiekļauj Mubaraks eh, un tā tālāk, es to sacīju paškritiskā garā, tā skaitā attiecībā uz sevi un bez tam. Eh, es piekrītu arī tam, ko sacīja Butika Ferkungs attiecībā uz ārējās darbības dienestu un komisiju. Padome nolēma zinām skaitu klauzulu par cilvēktiesībām un klauzulu par ikviena nolīguma pārtraukšanu, ko mēs eh, esam nostāguši, asociācijas, brīvās tirzniecības, ekonomiskos patart valstīm ar neapstrīdamām demokrātiskām tradīcijām. Paldies! Un visbeidzot, Rodžerts Metjūs no ārlietu politikas instrumentu eh, nodaļas no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties referentam eh, pār ļoti noderīgajiem ieteikumiem un arī ļoti noderīgiem komentāriem, kas izskatīja šodien. Sankcijas ir bijis nozīmīgs elements EADP eh, e eh, rīku kāstē. Un šeit jāpiemin ne tikai arāba pavasars, bet arī citu nosīkumu. Komisija ir ļoti nozīmīgu lomu gatavojot sankciju projektus Uh, un arī pēc tam, lai nodrošinātu vienmērīgu noteikumu piemērošanu. Tāpat arī es gribētu izcelt ārējās darbības dienesta lomu. Arī tas piedalās sankciju sagatavošanā, un būtu jāatzīmē arī tas, ka politiskā un drošības komiteja padome ir um, sagatavojusi Releks darba grupu, kura skatīs jautājumu par sankcijām un tiks konstruktīvi nodrošināt savus devumus šajām debatēm. Tāpat um, referenta ieteikumi e, šobrīd un referents ziņojums ir ļoti apsveicami šajā brīdī. Šobrīd e, vienkārši gribu darīt zinām, ka komisija pieņem zināšanu, apsveic viņam projektu un mēs to rūpīgi izskatīsim. Paldies! Paldies! un no nu, arijas darbības dienesta Džeims Kībraits eh, īsus vārdus sacīs. Paldies! Eh, gribu atbalstot tikai savu komisijas kolēģi sacīto. Mēs apsveicam ziņojumu un arī dalību valstīm eh, tiks lūgts viedoklis par sankciju piemērošanu, sankciju režīmiem, un mēs ņemsim vērā šo ziņojumu un apsveicam tā sagatavošanu. Paldies! Grehem, lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Es sākumā gribētu pateikties Ieglis uh, kundzei, uh, Lezin kundzei un Butikofer kungam. Ieglis kundzei par jautājumiem, Vēzings kundzei par, nu, kā lai saka, bažām, jeb vedrasāpēm, kā viņa teica. Un Butikhofer kungam par šādas politikas kritizēšanu. Butikhofer kungs, jūs, jūs aizstāvējāt dubulto standartu pielietošanu un problēmu Mm, ļoti skaidri pieminējāt. Un jūs runājat par reālu politiku. Nu, varbūt tagad es zinu, kāda ir atšķirība starp uh, reālo un fundiju. Jūs esat reālo, jūs uh, sakat, kāds ir Kronbergs Haugskunds uh, viedoklis. Pancērī kungs, paldies jums par jūsu teikto. Gribu teikt paldies par to, ka pasvītrojāt to, ka jādomā par to, cik efektīva ir uh, koherenta politika, un tas ir arī Portēlas kundzes ziņojuma saturs, tas ir ļoti nozīmīgi, un jūs ierosinājāt arī, lai delegāciju vadītāju loma tikt augstāk vērtēt, un es tam pilnībā piekrītu, un varbūt, ka to vajadzētu arī ietvert uh, šajā ziņojumā. Atvainojos Salafrakas un Kukam kungam, ka es nevaru atbildēt viņu valodās. Mana izglītība šeit nav pietiekama, bet esmu īpaši pateicīgs Salafrakas kungam par to, ka viņš norāda uz labāku koordinācijas nepieciešamību starp dalībvalstīm, jo šķiet, ka tā ir viena no vislielākajām grūtībām, ar kur mēs saskaramies. Uh, debatēs šeit. Un Kukan kungam par viņa bažām, lai noteiktu eh, konkrētu definīciju un elastīgu reakciju. Kukan kungs, eh, jūs, eh, es, es gribu it īpaši apsveikt jūsu ieteikumu ziņojumiem. Zāla kungs nāca klajā ar trim nozīmīgiem novērojumiem viņam sakarā, bet arī ne tikai attiecībā uz vienotības trūkumu starp dalībvalstīm, kā arī e, saikni starp sankcijām un efektivitāti. To mums vajadzētu iekļaut kaut kādā veidā šajā ziņojumā. Tāpat arī viņš runāja par e, problēmu saistībā ar e, autokrātisko Eh, režīmu vadītāju bērniem. Un iespējams, kā jūs sacījāt, mums būtu jāpārskata vīzu izsniegšanas politika kā viens no šādiem risināšanas veidiem. Taču iespējams mums būtu jādomā par eh, konsekvenci starp eh, politiskiem pasākumiem, lai mēs varētu veiksmīgāk risināt šo jautājumu ar autoritāro režīmu vadītājiem Pasku un Kellam kungi. Abi pieminēja definējuma problēmas. Kasulīdis kungs pār uh, ētikas kodeksu. Man nekas nav pret to. Tomēr mana pieredze rāda, ka galvenokārt to ievēro, ja Eh, notiek kāda pārkāpuma, vajadzētu, mums vajadzētu stiprināt um, diskusijas sabiedrībā par to, kā šāds ētikas kodeks tiktu uh, piemērots. Paskokungs, arī jūs runājāt par nepieciešamību pēc elastīguma un vajadzētu rast ziņojumā pareizo līdzsvaru starp principalitāti un lokanību manuprāt, ļoti svarīgi ir šeit, ka principi ir ar savu lomu. Jēglis kundze uzdeva jautājumu par parlamenta lomu politiku definējumā un uh, Uh, uzraudzībā. Un es domāju, ka viens no šī ziņojuma guvumiem varētu būt uh, tāds, ka mēs sākam uzlūkot, kāda tad ir mūsu loma politiku noteikšanā un uzraudzīšanā, izmantojot tās pilnvaras, kas mums ir piešķirtas ar Lisabonas līgumu šajā jomā. Un priekšsēdētāji esmu pateicīgs visiem, kas ir uzstājušies. Es cerīgi raugos nākotnē uz turpmākām diskusijām un gaidīšu uh, grozījumus, izskatīšu tos rūpīgi lieliski, un arī e, pats iesniegšu vēl citus grozījumus, lai sagatavotu ziņojumu, kas gūtu plašu konsensu komitejā. Un pirms uzstājas Portēlas kundze, e, gribu sacīt, ka jūs esat tāds konkurents Sairušam Volskim un viņa svešvalodas zināšanām, bet tagad e, Portela kundze lūdzu. Pa. Jēglas kundze uzdev ļoti nozīmīgi jautājumu, kādu uh, lomu var uzņemties parlaments. Parlaments bieži ir veicinājis sankciju pieņemšanu pret uh, trešām valstīm, un tagad es domāju, ka parlaments var uh, uzņemties arī uh, sankciju kontrolas funkciju. Parlaments uh, bieži uzdod jautājumus, kādēļ noteikti sankcijas ir uh, padoms. Uh, Uh, mm, un kādēļ uh, ieroču embargo nav tā kā ekonomiska sankcija vērtēts un kādēļ tas ir melnajā, kāda valsts ir melnajā sarakstā iekļauta un izņemta. Un mēs domājam, ka padomas katram nepieciešama šeit parlamentam jābūt nozīmīgai lomai. Nezinu, vai jums ir mans ziņojums, bet tieši tie ir tie punkti, kurus es uzsveru ieteikumos 6. un 7 punktā. Paldies! Thank you very much. Let... Paldies! Gribu atgādināt visiem, ka grozījuma iespriekšanas termiņš ir 17. oktobris, pulksten 18. Diskusijas notiks 22. novembrī. Nākamā sanāksme 11. oktobrī visu dienu un Pie mums būs Kneseta spīkers un Šveices konfederācijas amatā sošais prezidents. Paldies visiem!